Good afternoon, everyone. Labdien! If you would be so kind to take a... Lūdzu, apsēdieties savās vietās, lai mēs varētu sākt uh, šo publisko uzklausīšanu, kas mums šodien ir paredzēta. Sveicu šeit uh, jūs visus uh, šajā publiskajā uzklausīšanā par pilsoņu iniciatīvu, par glifosāta aizliekšanu un uh, vi vidas un veselības aizsargāšanu pret pesticīdiem. Šī pilsoņu iniciatīva savāc vairāk kā vienu miljonu pārbaudītu parakstu dažādās uh, dalību valstīs. Tā ir ceturtā veiksmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva kopš uh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Vides eh, sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komiteja ar prieku organizē šo uzklausīšanu, sadarbojoties ar lūgumrakstu komiteju, rūpniecības uh, Uh, pētniecības un uh, enerģijas komiteju un arī lauksaimniecības un laukatīstības komiteju. Šodienas uzklausīšanas uh, mērķis ir dot iespēju Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem izteikties un publiski prezentēt savu iniciatīvu un konstruktīvi diskutēt ar Eiropas parlamenta deputātiem. Mums ir liels prieks, ka komisārs Andrukaitis, kurš ir atbildīgs par veselību un pārtiks nekaitīgumu, ir ieradies uz šodienas uzklausīšanu un ir gatavs dot ieguldījumu šajā uzklausīšanā. Tātad šī iniciatīva ir ar mērķi aizliegt glifosātu, izmainīt eh, glifosāta zinātniskās novērtēšanas procedūru un ieviest obligātus pesticīdu samazināšanas mērķus. Uh, Kā jūs zināt, tad Eiropas parlaments ļoti aktīvi strādājas pie šī jautājuma. 2017. gada 24. oktobrī parlaments uh, iebilda pret uh, komisijas uh, īstenošanas tiesību akta priekšlikumu, uh, kur bija mērķis atjaunot uh, šīs vielas lietošanu atkal uz desmit gadiem, un mēs prasījām ierobežot šīs vielas lietošanu un pilnībā pārtraukt tās lietošanu 2022. Eh, gada 15. decembrī. Un kopā ar vīdes eh, komiteju mums bija publiska uzklausīšana 11. oktobrī par Monsanto dokumentiem un glifosātu. Uh, kur bija ielūgti eksperti no dažādiem riska novērtēšanas eh, grēmijiem, no akadēmiskajām aprindām un nozares, lai runātu par eh, zinātnisko glifosātu novērtējumu un eh, tā ietekmi. Un, kā arī to, kā tas tiek vērtēts ASV un Eiropas Savienībā. Uh, Un tagad par mūsu uzklausīšanas struktūru. Vispirms uzklausīsim Mikas Leandro prezentāciju no pilsoņu iniciatīvas, pēc tam uzstāsies Andru Kaitis kungs un Brendans Bērns no Eiropas ekonomiskās un sociālās komitejas un arī lūgumrakstu komitejas uh, vicepriekšsēdētāja Eiropas parlamentā, un tad būs trīs sarunu kārtas, par katru no mērķiem būs viena diskusija, tātad pirmkārt glifosāta aizliegums, otrkārt Eiropas Savienības zinātnisko novērtējumu procedūru izmaiņas attiecībā uz pesticīdiem, un treškārt um, Eiropas Savienībā um, obligātu mērķu ieviešana, lai uh, pārtraukt pesticīdu lietošanu. Un tagad par katru no šīm kārtām, un tagad um, nekavēšos un došu vārdu uzreiz Meika Leandro kundzei, kura ir pilsoņu komitejas pārstāv. Viņai desmit minūtes lūdzu. Bonjour. Labdien! Labdien visiem! Labdien visiem, kas ir šeit, šajā zālē, bet arī uh, labdien visiem, kas skatās mūs uh, internetu tiešsaistē. Es uh, pārstāvu uh, Franciju šajā pilsoņu uh, iniciatīvā, un uh, sākumā es gribētu pateikties Eiropas parlamentam, un jo īpaši vides uh, um, un pārējām komitejām, lai mēs varam uh, prezentēt šeit uh, glifosēta aizliekšanas mm, um, iniciatīvu. Un uh, Es gribētu atzīmēt, ka nesen parlamenta uh, plenārsēdē tika pieņemta rezolūcija, lai aizliegtu glifosātu 2022. gadā. Tas nozīmē, ka parlaments ļoti nopietni uztver pilsoņu bažas, un tomēr pilsoņiem ir ļoti skaidrs viedoklis. Viņi vēlas, lai netiktu atjaunota atļauja glifosātam, lai tas tiktu aizliegts. Ir jāpiemēro uh, piesardzības princips un. Uh, nedrīkst to vairs izmantot. Mūsu pilsoņu iniciatīva aicina komisiju aizliegt uh, glifosātu, lai uh, noteiktu obligātus mērķus Eiropas Savienībā, uh, lai aizliegtu pesticīdu lietošanu. Man kolēģi šeit uh, prezentēs detalizētāk šos trīs mērķus, bet es sākumā gribētu uh, ieskicēt mūsu pilsoņu iniciatīvas struktūru. Mums pirmais mērķis, protams, ir aizliegt glifosātu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir plašs zinātnisks konsens, ka glifosāts ir toksisks, un to, tam piekrīt arī Eiropas aģentūras. Tam vajadzētu jau būt pietiekamam iemeslam rīkoties piesardzīgi. Un papildus tam Startautiska vēža pētniecības organizācija ir konstatējusi, ka glifosāts varētu būt problemātisks un izraisīt vēzi. Un tas ir satraucoši. Glifosātu mēs uh, Uh, sastopama gandrīz visos pārtiks produktos, arī maizē un bērnu pārtikā. Un uh, arī uh, cilvēku ķermenī ir palieks no glifosāta. Un lielākā daļa eiropiešu arī, ja, ja, tātad pārbaudīt savu urīnu, arī atklāt, ka tur ir glifosāta paliekas. Un arī glifosāts noved pie ekosistēmu degradācijas Eiropā. Tas negatīvi ietekmē uh, um, bio daudzveidību. Mēs vēlamies, lai pilnībā tiktu reformēta pesticīdu apstiprināšanas procedūra. Tas ir mūsu otrais mērķis, tāpēc ka glifosāts simbolizē visu, kas uh, Eh, nav kārtībā ar mūsu eh, regulatārajām procedūrām, un tāpēc mēs vēlamies, lai šīs procedūras tiktu nodrošināts eh, kā caurskatāms un neatkarības, kā to arī prasa Eiropas pesticīdu likumdošana kas noticis ar glifosātu, ir noticis arī ar citiem pesticītiem pirms tam, un tas notiks atkal, ja mēs nerīkosimies un nemainīsim sistēmu. Un vispēcot, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība noteiktu obligātus uh, samazināšanas mērķus uh, pesticīdu lietošanā visā Eiropas Savienībā. Uh, Un es vēlētos ieskatīt, kāpēc mums šis mērķis šķiet svarīgs. Šobrīd ir pesticīdu ilgspējīgas lietošanas direktīva. Tur tiek prasīts, ka uh, Uh, pesticīdi tiek izmanto tikai tad, ja visas pārējās uh, metodas vairs nedarbojas, un te tiek uzlikts pienākums uh, visām dalībvalstīm uh, ieviest mērķus, lai samazinātu pesticīdu lietošanu, bet, diemžēl, dalībvalsts šo direktīvu nepietiekami ir ieviesušas, un komisijai vēl ir jānovērtē tā ietekme. Mēs aicinām, lai direktīva tiktu stiprināta, nosakot Eiropas līmeņa mērķus uh, ar papildinošiem pasākumiem uh, lauksaimniekiem, lai tiešām samazinātu pesticīdu lietošanu. Tas ir svarīgi svarīgi, jo papildus glifosātam vairāk kā 500 citu pesticīdu šobrīd tiek atļauti lietot Eiropas Savienībā. Tad, kad toksiski pesticīdi tiek uh, ierobežoti vai pārtraukt to lietošanu, tad uh, nozars pārstāvi uh, ātri aizstāja šos pesticīdus ar citām ķīmiskām vielām, un ķīmiskās vielas lietotas pesticīdos var ietekmēt visus dzīvos organismus un tam varbūt arī dziļas ekoloģiskas sekas. Vispēcot, eh, eh, tādas um, lietas kā aputeksnošana un uh, augšņu auglība arī tiek ietekmēta pesticīdu rezultātā. Tātad tie tie trīs mērķi, kurus uh, 1,3 miljonu pilsoņu atbalsta. Šī te Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva savāca mazākā 5 mēnešu laikā vajadzīgo parakstu skaitu. Un tas ir uh, rekords, eh, nekad tik ātri nav savākt tik daudz paraksti. Tas bija iespējams uh, arī tāpēc, ka daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, piemēram, upuru grupas, uh, lauksaimnieku organizācijas un citas aktīvi darbojās, bet ne tikai. Uh, paši pilsoņi ir šīs institīvas uh, centrā. Viņi bija galvenie šīs institīvas virzītāji. Tas nebūtu iespējams, ja pilsoņi nebūtu iesaistījušies. Vairāk kā 250 tūkstoši uh, pārākstu tika savākti vienkārši uh, pie skolām, pie parkiem, laukos uh, un, un citās publiskās vietās visā Eiropā. Un tagad es gribētu parādīt dažus attēlus no parakstu vākšanas. So, as you can see. Tātad, kā jūs redzat, daudz darba ir ieguldīts, un šie panākumi parāda, ka Eiropas pilsoņi vēlas, lai kaut kas tiktu mainīts par attiecībā uz glifosātu un arī uz citiem pesticīdiem. Eiropas pilsoņi uzticas Eiropas institūcijām un Eiropas uh, pilsoņu iniciatīvai kā instrumentam. Mēs uz, um, aicinām komisiju mūs uztvert nopietni. Eiropas pilsoņi ir nobežījušies, un uh, šīs bažas ir pamatotas. Uh, Eiropas pilsoņi ar parlamentu, ar parlamentu starptiecību, ar dažādām aptaujām un arī ar šo pilsonu iniciatīvu ir pauduši savu viedokli, ka vēlas, lai glifosāts tiktu aizliegts. European policy making should exemplify the greatest standard of democratic governance and the policy process. Eiropā mēs redzam, ka glifosāta novērtēšanas procedūra uh, um, nav pieņēmama un uh, tika pagarināta atļauja glifosātam un uh, pilsoņi pret to iebilda. Un tas arī parādījās šeit Briselē. Eiropas pilsoņi ir centušies uh, ar šo komisiju vest dialogu, un šobrīd mēs pašā augstākajā līmenī ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu aicinām rīkoties. Uh, Eh, tomēr, neskatoties uz mūsu uh, veiksmīgo darbību, komisija nav mainījusi savu nostāju šajā jautājumā un nav arī centusies rast uh, pienācīgu risinājumu. Uh, Dalība valsts aizvien vairāk atsakās no glifosātu un komisijai ir šeit iespēja parādīt līdera lomu un piedāvāt aizliegumu, proti neatjauno glifosāta atļauju, un to prasa Eiropas pilsoņi. Politiski lēmumi arī šis par uh, glifosātu prasa uh, drosmīgu lēmumu pieņemšanu. Ir eh, jāpieņem neatkarīgs lēmums, uh, pretojoties uh, naudas uh, un lobiju varai. Un, uh, Mums ir uh, jāstrādā pie tā, lai nākotnē nebūtu jālieto tik daudz uh, pesticīdu. Uh, Mēs eh, nesakām, ka tas būs vienkārši attiek, atteikties no šīs pesticīdu atkarības. Um, būs eh, jāveic liels darbs Eiropas līmenī, arī sadarbojoties ar dalību valstīm, lai atbalstītu uh, Um, zemniekus un lai viņiem piedāvātu alternatīvas un lai tās būtu pieejamas, bet galvenais šeit uh, ir tas, ka jau pastāv uh, risinājumi, jau šobrīd ir zemnieki, kas bez glifosātu un bez citiem pesticīdiem audzē um, dažādus uh, pārtiks produktus. Un, Mums vienkārši ir jāizrāda politiskā grība, ka vēlamies labāku nākotni visiem eiropiešiem. 2009. gadā Eiropa izlēma pieņemt uh, visstriktāko pesticīdu likumdošanu pasaulē. Tur uh, ieguldījumu deva Eiropas parlaments, Eiropas komisija un uh, kvalificētais vairākums dalību valstu. Tad, tad ir leģitīmi, ka um, pilsoņi sagaida, ka šīs likumdošanas noteikumi tiks uh, ieviesti, kas, uh, diemžēl, šobrīd tā nav. Glifosāta lieta parāda, ka divi uh, galvenie uh, labākie noteikumi šajā likumdošanā netiek ieviesti. Uh, proti, ka netiek piemēroti zinātniskie pētījumi pienācīgi. Eiropa mm, riskē zaudēt savu vadošo lomu pesticīdu jomā un uh, Um, mums vajadzētu atcerēties, ka Eiropa galvenokārt ir atbildīga savu pilsoņu priekšā un nevis uh, starptautisku uzņēmumu priekšā. Eiropai ir iespēja uh, būt vadošajai, uh, ilgspējīgas lauksainiecības virzīšanā uz priekšu. Un um, es gribētu um, noslēgt ar kādu Francijas pilsoņas aicinājumu nevajag gaidīt, jebkura vilcināšanās rada videi un cilvēkiem negatīvas sekas, un šī ir šoreiz lieliska iespēja Eiropas uh, uh, iestādēm nepakļauties uh, nozars lobijam un rūpēties par pilsoņiem. Šoreiz ir šī iespēja tiešām kaut ko panākt. Paldies! Uh, Paldies. Tagad došu vārdu komisāram Andriu Kaitim. Piecas minūtes. Lūdzu. Uh, honorable. The committee, honorable. Petty committee. On... Godātie deputāti, dāmas un kungi, šīdienas uh, sanāksme ir otrā iespēja formālā līmenī apspriest Eiropas pilsoņu iniciatīvu attiecībā uz glifozātu un tā aizliekšanu un uh, tāpat toksisko herbicīdu aizliekšanu. Šīs dienas uh, sapul, sanāksmi ir uz, organizējusi vides komiteja sadarbībā ar uh, Uh, vēl trim komitejām - lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, enerģētikas industrijas komiteja un arī Eiropas ekonomisko un sociālo jautājumu komiteju. Vispirms gribu teikt lielu paldies par proaktīvo rīcību, jo uh, Eiropas uh, pilsoņi izmanto savas tiesības, ko tām dod Lisabonas līgums. Uh, Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs varam šādā veidā uh, labot savstarpējo saprašanos un sniegt arī lielu ieguldījumu labākā nākotnes politiku izstrādē. Paldies par uh, to, ka mobilizējat Eiropas pilsoņus arī šajā svarīgajā jautājumā attiecībā uz, poz, uz pesticīdiem. Uh, Šai iniciatīvai ir trīs mērķi, un tā skar arī plašākus jautājumus, ne tikai pesticīdu izmantošanu. Protams, pesticīdi. Tad, tad mēs nerunājam par kaut ko, ko var pielīdzināt skaistuma konkursam. Un jādomā, ka arī sabiedrības acīs tas nekad nebūs populārākais temats, ko apspriest, bet tomēr šodien mūsu pasākums ir veltīts jautājumam, kas, tiešā, kas ir tiešā saiknē ar pārtikas drošību. Mums ir uh, iespēja atbrīvoties no pesticīdiem, kas apdraud lauksaimniecību, lauksaimniecības ražošanu tad es gribu uzsvērt, ka ir bijuši gadījumi, piemēram, Bats īrijā, kas izcēlās uh, nelabvēlīgas situācijas lauksēmniecībā dēļ un arī aizsardzības pasākumi vidē, protams, ir nepieciešami, bet uh, ietekme uz vidi ir pelnījusi mūsu uzmanību un mēs redzam, ka arī Uh, sabiedrībā, sabiedrība arvien vairāk nosliecas tādas zaļākas lauksaimniecības virzienā. Jau ir pieejama virkne pasākumu, kas ietvērt kopējā lauksaimniecības politikā, proti uh, bioloģiskās lauksaimniecības veicināšana, tāpat formāla uzraudzības sistēma un pasākumi, kas paredz zaļumošanu lauku attīstības ietvaros un daudzi citi projekti. Ja mēs skatāmies uz to, kā nodrošināt tādu ilgtspējīgu uh, pārtikas ražošanu, ņemot vērā izaicinājums nākotnē, mums pēc iespējas labāk jāizmanto visi pieejamie instrumenti, ir jābūt integrētai pārvaldībai, jebkurā modulī, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu. Ja runā par iniciatīvas saturu, tad komisija ir ne tikai viena no iesaistītajām pusēm, kas veido regulējumu pesticīdu izmantošanai. Dalību valstīm arī ir ļoti būtiska loma gan šajā izmantošanas, eh, atļaušanu piešķiršanas procesā un uh, arī jautājumā, kā tās veido savu uh, šo licencēšanas vai uh, atļauju izdošanas sistēmu. Un, un šeit arī spēkā stāja subsidiaritātes princips. Pastāv dažādas dažādas gan klimata joslas, gan dažādi meteoroloģiskie apstākļi dažādās valstīs. Un šī iniciatīva vēršas ne tikai pie komisijas, bet arī pie dalību valstīm, kurām šeit ir pavisam konkrēti noteikta kompetence. Un vēl, katrs no mums vēlas to pašu. Mums ir viens un tas pats mērķis - droša, pārtika, kas ir ražota ētiskā veidā, ilgtspējīgā veidā, ar pēc iespējas mazāku negatīvāku ietekmi uz vidi un uz mūsu veselību. Mēs esam kolektīvie partneri nodrošinot veselības aizsardzību. Tā ir vienota atbildība un mēs to esam parādā gan paši sev, gan nākamajām paudzēm. Mūsu mērķis paliek, ir un paliek nodrošināt drošu pesticīdu izmantošanu, samazināt risku, kas ar tiem ir saistīti, un uh, meklēt alternatīvas. Komisija ļoti labi apzinās šos mērķus un strādā pie tiem jau daudzus gadus. Mēs darbojamies Eiropas Savienības uh, um, regulējumu ietvaros, kas attiecās uz augu aizsardzības līdzekļiem. Un mūsu mērķis ir samazināt pēc iespējas vairāk riskus, kas ceļas no tā, ka pesticīdi tiek izmantoti neatbildīgi vai pārāk uh, lielā apjomā. Un mums ir arī skaidrība par to, kur dalība valstis vēl var panākt lielāku progresu. Dalība valstis var darīt vairāk, ieskaitot, organizējot sabiedrības informācijas pasākumus un arī nosakot to, ka pesticīdi ir aizliegti noteiktos reģionos, kas ir īpaši ievainojami vai delikāti, un citus. Protams, ka ir jāturpina strādāt jebkurā dalība valstī. Gribu tagad teikt jums lielu paldies par uzmanību un ceru, ka mūsu diskusija būs ļoti interesanta. Paldies! Tagad ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvis. Mūs uzrunās divas minūtes Bērnsa kungs. Gan nevalstiskās organizācijas, gan arotbiedrības ir iesaistītas Uh, šajā uh, jautājuma kontekstā un strādā ar lauku attīstības jautājumiem. Mūsu komiteja uh, ļoti pozitīvi novērtē šo iniciatīvu un tās prasības. Mēs arī priecājamies par komisijas priekšlikumu, uh, un mums ir arī izstrādāts atzinums par to. Runājot par Eiropas pilsoņu viedokli, tad šeit mēs esam pieredzējuši vairākas veiksmīgas iniciatīvas, un kaut gan šai iniciatīvai nav tāda oficiāla viedokļa par glifosātiem, mēs esam organizējuši uh, pasākumu, uzaicinot uz to iesaistītās puses, kas, ir, kas darbojās tieši uh, glifozātu jautājumā ietvaros. Un uh, šajās debatēs mēs arī diskutējām, izdiskutējām visus svarīgos jautājumus Runājot par pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, pie vienota viedokļa mēs nenonācām. Mūsu sākotnējās debatas parā uzrādīja daž domstarpības, un ja šī iniciatīva atspoguļo pils sabiedrības viedokli, iespējams, ka jums nav patīkami to dzirdēt. Es saprotu, ka neviens negrib, lai tā veselība apdraudētu ķimikālijas, un skaidrs, ka arī politikas veidotāji ir nonākuši visai sarežģītā situācijā, jo dažādi akadēmiski pētījumi uh, piedāvā ļoti atšķirīgus rezultātus, un ja mēs skatāmies, cik liela vara ir multinacionāliem uzņēmumiem un dažām vides aizsardzības grupām, tad mēs redzam, ka arī viņu devums nevienmēr ir uh, tāds pozitīvs uh, šajā debatē. Ir nepieciešami, nepieciešama, nepieciešami skaidri fakti. Paldies! Paldies, un tagad Petī komitejas vārdā dod vārdu Cakīkungam. Paldies, prieksādātājs kundze, godātās dāmas un kungi. Lūgumrakstu komitejas vārdā es eh, ar lielu prieku sveicu šīs debates par pilsoņu iniciatīvu, un pie tām šodien izskatāmais jautājums ir ļoti svarīgs. Es esmu Petī komitejas priekšsēdētāja vietnieks, un es ar lielu prieku šodien vēroju, ka Eiropas parlamentā pilsoniskā iniciatīva ir noslēgusies ar uzklausīšanu. Pēdējo gadu laikā patreizējās ECR regulas ietvaros nav jau viegli, ka pilsoniskā iniciatīva E, nonāk līdz uzklausīšanai, jo tam ir nepieciešama vesela virkne e, parakstu. Petī mandāts un, e, nē, sevi labo runātājs iedzīvotāju iniciatīvas regula šobrīd tiek pārskatīta. Tā kļūs pieejamāka kā instruments un veicinās iesaistošās demokrātijas īstenošanu. Visbeidzot, vēlētos noslēgt ar to, ka šodien Peti ir saņēmusi vairākus lūgumrakstus par šo tēmu, proti, lai glifosāta izmantošanu ierobežotu, un tas skaidri parāda, ka šis jautājums ļoti daudziem iedzīvotājiem vai ikvienā dalību valstī ir ļoti tuvs. Tāpēc es vēlētos eh, uzteikt šīs uzklausīšanas organizēšanu, jo mēs vēlamies rast risinājumu, kas būtu pieņemams iedzīvotājiem. Lai mums veiksmīgs dialogs šai pēcpusdienā. Paldies! Thank you very much. That... Paldies, eh, prieksēdētāji saka. Ar to esam beiguši ievadvārdu sadaļu, un tagad mēs izskatīsim dažādos iniciatīvas mērķus, un tam ir paredzēti trīs dažādi raundi. Pirmais ir pirmais eh, rauns, tas tā tad būs um, pilsoniskās iniciatīvas pārstāvju uzstāšanās, pēc tam būs jautājumu un atbilžu sesija, kurā jautājumus uzdos deputāti, un visbeidzot secinājumi. Tāda būs mūsu šās pēcpusdienas struktūra. Es vēlētos lūgt ikvienam pieturēties pie atvēlētā laika, un tas ir viena minūte. Tātad pirmais ir pirmā, pirmais mērķis, ECI mērķis, un tas ir glifosāta aizliekšana. Pirmajai dod vārdu Franciskai Achterbergai, kas ir pilsonu komitejas pārstāve. 5 minūtes lūdzu vārds jums. Good afternoon and thank you very much. Jauka pēcpusdiena un ļoti patīkam, ka mēs šodien Eiropas parlamentā. Paldies, ka jūs organizējat šo uzklausīšanu. Oh, that is my microphone, is it? Oh, that's easier. Ak, labi, es nomainīšu mikrofonu. Um, so I would like to. Vēlētos sākt ar to, ka tad parādīsies eh, ekrānos eh, manas sagatavotie diapozitīvi. Tātad pirmais mērķis. have to bring the technical team into <laughs> our. Tehniķiem būs mazliet jāpastrādā tagad. Meantime, just... Es varbūt, eh, kamēr tiek sagatavotas slīdītes, es vēlētos eh, pateikties parlamentam par šo aktuālo tematu un vēlētos pateikties, eh, ka pirms vēl galīgais lēmums tiek pieņemts par glifozātu lietošanu, mēs vēlētos iepazīstināt ar mūsu idejām. Tātad pirmais mērķis pilsoniskajai iniciatīvai glifozāta aizliekšana. Uh, Es vēlētos uzskaitīt, kāpēc eh, iedzīvotāji vēlas glif glifozātu pilnīgu aizliegumu. Vispirms, glifozāts tam ir katastrofāla ietekme uz eh, vidi. Tas eh, nogalina augus un tas ir toksisks arī citiem, ne tikai floras pārstāvjiem, piemēram, bezmugurkalniekiem, zirnekļiem, ūdenī dzīvojošajiem faunas pārstāvjiem. Un eh, glifozāts vēl bez tām negatīvajām sakām, kas tam ir uz vidi, ir par eh, to pilnīgi mierīgi var uzskatīt par sava veida visus nogalinošu mašīnu. Vēl bez tam glifosātam ir negatīva ietekme uz eh, cilvēku veselību, un Pasaules veselības organizācija tās eh, vēža nodaļa uzskata, ka glifosāts izraisa vēzi. Bet eh, tās varbūt būtu visdramatiskākās sekas, bet tiek uzskatīts, ka glifosāts ir neirotoksisks un reproduktīvo veselību negatīvi ietekmējošs. Eiropas pesticīdu likumdošana paredz, ka pesticīdiem, kuri ir akceptēti izmantošanai Eiropā, tiem nedrīkst būt negatīva ietekme uz vidi, nedz uz cilvēku veselību, tajā skaitā arī uz eh, riska grupā ierakstītajiem iedzīvotājiem. Ko tas praktiski nozīmē? To, ka eh, nedrīkst izmantot tādas vielas, kuras saskaņā ar kritērijiem kādus tos ir izstrādājusi Pasaules veselības organizācija, izraisa vēzi. EFSA ir pierādījusi ilgtermiņa riskus putnu populācijā un zīdītāju populācijā, bet EFSA apgalvo un Eiropa, tātad eh, Eiropas ķīmisko vielu aģentūra arī uzskata, ka varbūt nav tūlītēji pierādījumi, ka glifozāts būtu jāaizliedz nekavējoties, un tomēr arī tādu īstu pierādījumu nav. Ko mēs esam eh, pierādījuši? Un to ir pierādījusi BFR, kas ir eh, institūts, kas strādā Vācijā. Ir pierādīts, ka Eiropas Savienībā ir vairākas ražotāju finansētas zinātniskās, zinātniskie pētījumi, un Eiropas Savienība lielā mērā e, balstās uz šo zinātnieku un pētījumu datu interpretāciju, kā to ir veikusi ražotā, kā to ir veikuši ražotāji. Tāpēc e, aģentūras jau manas abas pieminētās to ir apstiprinājušas. Par nopublicētajiem pētījumiem, publiski pieejamajiem, tad Eiropas Savienības eksperti, kā mēs šeit šo redzam, Eiropas e, Savienības aģentūras ziņojumā ir vienkārši iekopējuši ražotāju finansēto pētījumu rezultātus, un neviens Eiropas līmenī nav pārliecinājies, tā ir tiesa vai nē. Šobrīd pār par miljonu eiropiešu, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu, mēs pieprasam, lai komisija pilnībā aizriektu glifozātu lietošanu. Ļoti labi saprotot, ka komisija nav vienīgā institūcija, kas var aizliegt vai atļaut, un tomēr. Uh, Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu ierosināt glifozātu pilnīgu aizliegumu tieši balstoties uz riskiem, ko glifosāts izraisa videi. Un um, ņemot vērā neskaidrības uh, glifozāta ietekme uz cilvēku veselību un īpaši par tā karcinogēnumu, Eiropas Savienībai vajadzētu tomēr izmantot un piemērot piesardzības principu, kamēr līdz galam tiek noskaidrots, kāda ir glifozāta pilnīgi ietekme. Protams, eh, Eiropas eh, pilsoniskā iniciatīva Mēs, kad izstrādājām šo iniciatīvu, nevarējām iedomāties, ka viss aizies tik tālu, un tomēr mēs griežamies pie atbildīgajām iestādēm, lai risks uz veselību tiktu pienācīgi novērtēts. Paldies! Un tagad dod vārdu parlamenta deputātiem, saka priekšsēdētāji. Pirmajai vārds Ajuso kundze. Divas minūtes lūdzu pieturaties pie jums atvēlētā laika, nedrīkst runāt ilgāk. Sí, muchas gracias, muchas gracias, señor komisāri. Paldies, prieksēdētais kundze, godātais komisāra kungs. Tiešām ļoti aktuāls temats un ļoti aktuāla uzklausīšana. Jūs teicāt, ka ir apkopoti paraksti veselā virknē centru Un, piemēram, ja es uz ielas cilvēkiem pilsētā prasu parakstīt eh, glifozāta aizliegumu petīciju, cilvēki jau to darīs, bet ja jūs to paši veiksiet lauku reģionos, eh, tad iespējams situācija būs nedaudz cita. Un eh, nav nepieciešams īpaši daudz enerģijas, lai šos parakstus savāktu. Tātad jūs runājat par EARC pētījumu. Ir ļoti daudz e, pētījumu. Tajā skaitā arī šeit pieminētā EFSA, Vācijā pētniecību īstenojoši institūts, e, arī citi risku novērtējoši institūti, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu lauksaimniecības ministrija. E, es varētu šādi jums nosaukt veselu virkni institūtu, kas veids pētīšanu bet neviens nav pierādījis pesticīdu saikni ar e, vēža risku. Bet e, vai šie pētījumi bija e, caurskatāmi? ERFC pirmajā eh, dokumentā, ko viņi nopublicēja, kurā parādījās eh, arī zinātnisko pētījumu secinājumi, tur bija pat pierādīts, ka eh, glifozāts neizraisa vēzi, bet šis secinājums tika izņemts no dokumenta gala versijas. Patiesībā, ja Monsanto nebūtu palaidis tirgo pirms 40 gadiem glifozātu, tad mēs šeit šodien nesēdētu un šo pirmo mērķu neīstenotu. Uh, Dalī. Dalī kundze nākamā lūdzu. Thank you, chair. Paldies, prieksēdētais kundze. Un uh, arī es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam, ka mums ir šī iespēja izskatīt šo tēmu. Vēlētos pateikties arī pilsoniskās iniciatīvas uh, sagatavotājiem. Uh, Interesanti, jo jūs redzat, ka arī parlamentā pašā ir dažādi viedokļi. Es nāku no sociāldemokrāta grupas eh, un darbojos arī vides aizsardzības komitejā Eiropas parlamentā. Šeit jau izskanēja, ka burtiski pēdējā mēneša laikā, kad mēs nepiekritām komisijas priekšlikumam pagarināt glifozātu lietošanu vēl par desmit gadiem, uh, Mēs vēlamies, lai tas tiktu pārtraukts jau 22. gadā. Pie tām mēs iestājāmies par glifozāta um, pilnīgu aizliekšanu pārdošanai privātpersonām un, teiksim, publiskajos parkos vai publiskajos dārzos aizliegt to pilnībā. Bet eh, atvēlēt šos piecus gadus lielajiem ražotājiem, lai tie varētu mazliet pamainīt savas ieražas. Katrā ziņā šobrīd ir um, jautājumi, uz kuriem netiek atbildēts, piemēram, par zinātnisko pētījumu, neatkarīgu un tā tālāk. Jūs pieminējāt, uh, ka liela daļa pētījumu tos uh, finansēja paši ražotāji, un uh, jūs jau šeit pieminējāt, ka regulā kurā ir pieminēti šie pētījumi, neviens nav pārbaudījis šo pētījumu faktuālumu. Katrā ziņā šis jautājums ir ļoti sasāpējies, un tas nodarbina ne tikai iedzīvotājus, bet arī parlamenta deputātus. Tātad, jūs vēlaties, lai glifozāts tiktu aizliegts, bet vienlaicīgi Jūs eh, pieminējāt, ka eh, ražotāji jau to ļoti ātri aizvietos ar citām, tikpat toksiskām vielām. Tad mans jautājums ir, kāds tad ir jūsu galīgais mērķis? Jā, glifozāts aizliegt, tas būtu viens, bet eh, šobrīd nav adekvātu zinātnisko pierādījumu. Un jūs jau arī to teicāt, ka var izmantot arī citas toksiskās vielas un kādi būtu jūsu, kas būtu jūsu viedoklis par šiem citiem toksiskajiem produktiem. Un nākamais, kādu jūs um, ierosinātu noteikumu un likumu kopumu, lai glifozāts un citas toksiskās vielas tiktu aizliegtas priekšsēdētājiem? Paldies, Gerlings kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, uh, prieksēdētājs kundze, un arī es uh, vēlētos sveikt komiteju deputātu šeit. Vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Vispirms, vai jūs apzināties, ka ARFC pētījums ir pretrunā zinātniskajiem pētījumiem? EFSA, EKA, tās ir Eiropas Savienības organizācijas un aģentūras, bet eh, arī Pasaules veselības organizācija ir to institūciju vidū, kuri uzskata, ka glifozāts ir karcinogēns. Tātad visa šīs organizācijas neuzskata tā. Tad kāpēc jūs e, tomēr apgalvojat, ka tā varētu būt? Otrakārt, jūs teicāt, ka iedzīvotāji ir nobežījušies, ka uh, E, glifozātu var atrast arī urīna analīzēs. Bet e, šobrīd jūs neteicāt arī savos ievadvārdos, ka e, šodien var atrast tik ļoti mazas atliekas piemēram, tajā pašā urīnā, ka apgalvot, nenosaucot uh, konkrētus uh, mikrogramus urīnā, ir vienkārši neadekvāti. Otrs, ņemot vērā, ka šī iniciatīva ir tik ļoti plaša, un tas, ka šis te punkts org lapas, pus, lapas pusē tā tad ir parakstījuši pāri par miljons iedzīvotāju, uh, lai sasniegtu 1,3 eh, miljonus. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka daudz no tiem, kuri parakstīja šo lūgumu, pat neapzinās, ka informācija, kas viņiem tika sniegta, nav pilnīga. Bet vai jūs uzskatiet, ka tiešām mums būtu jāaizliedz glifozāts 1,3 miljons nav pat 1% no Eiropas iedzīvotāju skaita. Un kāpēc jūs uzskatiet, ka uh, viena miljona prasība būtu jāpiemērā uz 500? Huitamā kungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, grib... Eh, es gribētu jūs apsveikt ar šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Uh, Es domāju, ka tas eh, parāda arī, protams, ka visi gribētu, lai mēs mazāk ķīmiskās vielas izmantot lauksaimniecībā, vienalga, vai tās būtu ķīmiskās vielas, kas ir dabīgas vai sintētiskas, un, protams, mums vajadzētu censties eh, panākt to, lai pēc iespējas mazāk šādu vielu tiktu lietots, un ka, lai tas būtu tikai pēdējais līdzeklis. Uh, Bet eh, šis eh, viena miljonu dolāru jautājums ir, vai tiešām patiesa atbilde būs šo ķīmisko vielu aizliekšana, vai tas tiešām pārveidos mūsu lauksainicības sistēmu par tādu, kas lietos mazāk ķīmisko vielu. Es domāju, ka tā ir tāda uh, viltus politika pateikt, ka ar aizliegumu viss būs atrisināts. Es gribētu, lai mēs uh, debatētu par to, kā mēs pēc būtības varētu pārveidot mūsu lauksainicības sistēmu, lai mums nevajadzētu vairs šādas ķīmiskās vielas, lai būtu mazāk riskants alternatīvas. Un šajā visā diskusijā šeit uh, tiek jaukti diskutēts par divām lietām. Tātad pirmā diskusija par to, vai tas ir kancerogēns vai nav. Uh, Es domāju, ka mēs kā politiķi diez vai būsim īstie cilvēki, eh, kam pieņemt šeit lēmumu, jo mēs neesam eksperti un mums ir Eiropas līmeņa sistēma, kuras eh, ietvaros ir jānovērtē šīs ķemiskās eh, vielas, un tur ir ļoti skaidri regulējošie kritēriji, proti, ja viela ir kancerogēna, tad tā būtu jāaizliedz. Un ja nav argumentu, tad to nevajadzētu atļaut Eiropas līmenī. Un šī otrā diskusija ir par šo ķīmisko vielu ilgspējīgu lietošanu. Un šeit mums vajadzētu arī uh, labāk par to diskutēt, uh, nevis vienkārši aizliegt attiecīgo ķīmisko vielu. Kā jau Epson Eka uh, saka, tā nav kancerogēna viela. Tāpēc es gribētu pajautāt jums, vai mēs šeit diskutējam par pareizo jautājumu. Paldies! Thank you, Mr. Paldies! Dobermankungs, lūdzu! Thank you very much. Lielas paldies. Jā, es vispirms gribētu uh, apsveikt uh, iniciātors ar to, ka viņiem izdevās īstenot šo pilsoņu iniciatīvu. Es uh, pats arī esmu iesaistīts parakstu vākšanā citas iniciatīvas ietvaros, un es zinu, cik tas ir sarežģīti, un šeit parlamentā nevajadzētu diskutēt, vai miljons uh, parakstu ir pietiekams vai nē. 2009. gadā mēs šādu lēmu pieņēmām un par to nevajadzētu vairs diskutēt. Un ir labi, ka šis pilsoņu iniciatīvas eh, instruments tiek arī izmantot. Bet tagad par lietu. Es eh, gan domāju, ka eh, zinātniski kriteriji būtu jāņem pamatā tam, vai kāda viela tiek atļaut vai nē. Un es arī nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem tajā, ka atļaujas izsniegšana ķīmiskām vielām um, ir tāda vispār vairāk virspusēja. Ja mēs paraugāmies uz augaisardzības līdzekļiem, kas ir atļaut pēdējos gados un cik ļoti lieli uzņēmumi uh, uh, iziet no šī tirgus, jo šīs te atļaujas saņemt ir uh, daudz grūtāk nekā, piemēram, medzīnas jomā. Tas parāda, ka šīs uh, procedūras ir pietiekami striktas. Es uh, negribu neko vairs teikt par IRC. Tur mēs redzam, ka var būt dažādas problēmas, bet es gribētu ar piemēru norādīt uz to, cik virspusēja šī kampaņa. Pirms diviem gadiem Vācijā uh, bija uh, šausminošas uh, ainas ar uh, pāragri dzimušiem bērniem, sakot, ka tur iemesls ir glifosāts pēc vairākiem mēnešiem, tad konstatēja, ka zika vīrus tur bija atbildīgs, bet pēc tam neviens vairs neizplatīja šīs ziņas, ka tas nebija glifosāts, tas vienkārši tika nokļu, noklusēts. Un tad, tad šādas kampaņas arī nepalīdz. Glifosāts ir herbicīds, tas nedrīkst iekļūt augos, piemēram, ja eh, kādā ābelē vai eh, eh, vīnogulājā iekļūt šī viela, tad šis augs iznīkst. Un tāpēc tas tiek izmantots pirms ražas novākšanas, un šeit mēs redzam, ka ir šis risks, un tagad mans jautājums, vai jums nešķiet, ka šim parlamentam vajadzētu ieņemt atbildīgu uh, pozīciju un prasīt uh, šo te um, pirms ražas novākšanas uh, apmiglošanu pārtraukt? Paldies! Andriju kungs, jā, paldies priekšsādātais kundz. Es vispirms gribētu apsveikt uh, šo pilsoņu iniciatīvu Eh, kas pierāda, ka mūsu Eiropas demokrātija ir ļoti vitāla un dzīvotspējīga. Jā, protams, ir strīdīgi viedokļi par glifosātu, un šīs institīvas uh, rezultāts vienkārši mums to atgādina. 1,3 miljonu pilsoņu, tas ir diezgan liels skaits, eh, un es domāju, ka šeit katram vajadzētu uh, respektēt arī katra pilsoņa Eiropā uh, viedokli, kas ir Eh, pauduši savu viedokļu. Un eh, mēs redzam, kā ASV Monsanto dokumenti parādījās, un lūdzu ar to mums ir jāuzdod sev jautājums, un mēs eh, nevaram neuzdod jautājums, jo Kalifornija pagājušā, tātad jūlijā iekļāva šo vielu kancerogēno vienu sarakstā, un mums tāpēc par to jādomā. Uh, Un šajā nedēļas nogalē Francijā mēdījos uh, parādījās, ka uh, tiešām lielos uh, apjomos tiek lietot šīs vielas, un tas izraisa lauksaimniekiem arī veselības problēmas, un mums ir jādomā par šo jautājumu. Un Eiropas lomai vajadzētu būt paraugu rādošai, mums vajadzētu piemērot piesardzības uh, principu un neatjaunot šī produkta atļauju, kā to prasīja Eiropas parlaments. Ņemot vērā to, ka mūsu pilsoņu bāžas aizvien pieaug, un mums vajadzētu šo glifosātu gadījumu izmantot kā iespēju, parādot, ka Eiropas Savienība ir gatava aizsargāt Eiropas pilsoņus, pretoties šai te milzu um, globalizācijai. Mums ir jāiegulda um, agronomiskos risinājumos, lai pārveidot mūsu lauksaimniecību tādējādi, ka nav vajadzīgi vairs tik daudz šādu ķīmiskie produktu. Mums ir uh, skaidri jānobalso par to, ka turpmākajos gados patiešām ir jāpalīdz lauksaimniekiem tikt vaļā no šīs atkarības. Un es domāju, ka mums vajadzētu īpašu komiteju, kas veiktu izmeklēšanu šajos jautājumos. Paldies. Thank you, Madam Konečnā. Paldies, Konečnas kundze, lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Paldies. Mainamies. Paldies par šo iniciatīvu, jo tā ir tikai viena uh, puzles sastāvdaļa. Mēs esam dzirdējuši dažādus komentārus un arī iebildumus, un mums saka, mēs netiekam uzklausīti un deviņās dalībvalstīs pastāv vēlme pārtraukt lietot glifozātu, bet komisija to izliekas nedzirdam. Šeit runa ir ne tikai par pilsoņu iniciatīvu, bet par problēmu valsts līmenī. Mums ir jāuzklausa pilsoņi, lai varētu viņus aizstāvēt. Tā ir mūsu atbildība un mūsu uzdevums. Es nepiekrītu jums, ja jūs sakāt, ka uh, glifosāts nekādi nenonāk pārtikas eh, ķēdītē. Tas ir atrodams pat Vācijā ražotā alū, un eh, eh, tas arvien šīs aizdomas, ka šī ķimikālija ir bīstama, gūst arvien lielāku pamatojumu. Mums ir, kādi ir jūsu argumenti, lai atteiktos no rīcības? Mums ir jādarbojas, bet vai mums ir lauksaimniecības metodas, kas ļautu mainīt saimniekošanu un pārtikas audzēšanu, vai mums ir iespēja kaut kā aizskavēt, kas lielie starptautiskie uzņēmumi izmanto pat vēl indīgākas ķimikālijas. Uh, Kā mēs varam organizēt lauksaimniecību bez pesticīdu izmantošanas? Paldies par šo iniciatīvu. Tā ir viena no virknes iniciatīvu, kas liek mums atvērt acis. Paldies, Fontēn kungs. Grazie, prezident. Abbiamo un miljone e trecento. Paldies. 1,3 miljonu cilvēku ir parakstījuši šo iniciatīvu un 80% uh, Eiropas pilsoņu saskaņā ar pētījumu ir pret glifozātu izmantošanu. Bet jābūt uh, realistiem pēc 25 dienām beidzās termiņš, kas ļauj šos uh, kas paredz eh, šī ķimikālija laišanu apritē. Un tagad ir iespēja mm, paveikt kaut ko jaunu, balstoties uz ievākto informāciju. Eiropas komisija pieņem lēmumus, kā vēlas, to mēs zinām, bet es domāju, ka ir jāizmanto iespēja lai pārtrauktu glifozātu lietošanu Eiropas Savienībā, sākot ar noteiktu termiņu visā Eiropas Savienībā. Un pilsoņu iniciatīvas uh, organizācijas ir atzinušas, ka pagarināt termiņus nedrīkst, jo ja termiņš tiks atcelts vēl tālāk, tad nu, glifosāts joprojām tiks izmantos, bet es uzskatu, ka pret to ir jāvēršas arī pret termiņa pagārinājumu uz gadu. Glifosātu Aizliegt nozīmē nevis ciest neveiksmi, bet uh, piedzīvot veiksmi. Un mums ir jāpanāk, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu, un parlaments iepriekšējā sasaukumā to arī darīja. Komisija tā kā izliekas, ka nekas nav noticis un ignorē pilsoņu parakstus, bet ir nepieciešama rīcība. Paldies! Nākamais runātājs. Pocakungs, paldies, godātie deputāti, godātie kolēģi. Gribu teikt paldies visiem, kas parakstīja šo iniciatīvu. Man ir divi jautājumi. Viens runa bija par to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par šo jautājumu. Uh, Marijama Dallī atkārtoja mūsu prasības. Mans jautājums ir, vai jums kā uh, uh, iniciatīvas autoriem šī Eiropas parlamenta rezolūcija šķiet pieņemams kompromiss? Un tāpat jūs runājāt par šī ķimikālija kancerogēno dabu. Uh, vai, jūs, vai jums ir uh, kādas aizdomas vai šaubas, vai jūs ņemat vērā arī citus glifozāta efektus. Tas ir laists apritē arī kā antibiotika. Par to vispār nav bijusi runa. Un tas ir piedar pie kompleksiem proteīniem. Un tas ir arī cilvēku šūnās sastopams, vai jūs ņemat vērā glifozāta efektu ne tikai tā kancerogēno dabu. Paldies! Thank you. Paldies! Peličīnī kungs! Paldies, priekšādātāji! Šodien ir nozīmīga diena jo pilsoņu pārstāvji ir pie mums parlamentā, mēs tiekamies ar iniciatīvas organizatoriem, un šis pasākums ir guvis lielu ievērību. Ir divi atzinumi kas jau ir tikuši pieminēti. Startautiskās vēža pētniecības aģentūras atzinums par to, ka glifosāts iespējams ir kancerogēns un EFSAS atzinums, kas paredz, ka glifosāts iespējams nav kancerogēns. Bet par šo jautājumu vēl īstenībā nemaz nav bijusi runa. Un nepietiek zinātniska pamatojuma un komisija vēlas atļaut glifosātu lietot vēl desmit gadus. Parlaments uzskata, ka mūsu viedoklis ir tā kā tiek ņemts vērā tikai politiskā kontekstā un cenšas panākt kompromisu, bet jautājums ir, kāds ir vislabākais kompromiss runājot par substanci, kas iespējams izraisa vēzi. vai jāpaiet vēl desmit gadiem, lai cilvēki saprastu, ka šī viela ir jāaizliec, neraugoties to, ja vēl nav pierādīts, ka tā ir kancerogēna. Mūsu priekšlikums ir nekavējoties aizliegt glifosātu visā Eiropas Savienībā. Uh, Mūsu priekšlikumu noraidīja Eiropas parlaments ar balsu vairākumu, un trešajā komisijas priekšlikumā vairs nav runa par glifosātu aizliekšanu pēc pieciem gadiem, bet gan tiek pieskaitīti klāt vēl pieci gadi, tātad desmit. Nu, kur tad paliek mugurkauls? kā parlamentāriešiem mēs taču pārstāvam cilvēkus. Atkal nākamais runātājs Hazekampas kundze. Gribu teikt lielu paldies iniciatīvas organizatoriem, kas cenšas panākt, lai glifosāts tiktu aizliegts Eiropā. 1,3 miljoni cilvēku ir parakstījuši šo, šo prasību. Tas nozīmē, ka cilvēki ir noraizējušies. Uh, Eiropas komisija tika lūgta uh, uh, nepieņemt nekādus priekš, ne, nenāk lajā ar priekšlikumiem, pirms iniciatīva nav beigusies. Timermaņkungs diemžēl atbildēja, ka komisija nevar garantēt to, ko vēlas parlamentārietis, un arī šķiet, ka atbildīgais komisārs neuzskata, ka pilsoņu iniciatīva ir pelnījusi uzmanību. Manuprāt, tas ir apkaunojoši, ka Eiropas komisija vēlas vēl par uz pieciem gadiem pagarināt glifosātu lietošanu, tiek ignorēts cilvēku uh, viedoklis vienkārši, lai varētu turpināt startautiskā tirgū pārdot Monsanto ražoto indi. Uh, šī viela apdraud bioloģisko daudzveidību un arī apdraud cilvēku veselību. Vai tā ir Eiropas komisija, kas danco pēc lielo starptautisko uzņēmumu stabulas? Es priecājos par to, ka arvien vairāk cilvēku, arī viņu vidū ir lauksaimnieki un parlamentārieši, vēlas, lai glifosāts vairs neparādītos lauksaimniecībā. Mūsu mērķis ir panākt, lai glifosāts netiktu izmantots lauksaimniecībā, nenonāktu pārtikā un mūsu organismā. Un iespējams, ka glifosāts ir ne tikai kancerogēns, bet Uh, bet iesaistās arī antimikrobu rezistences izraisīšanā. Tas viss ir jāņem vērā, un ar to pietiek, lai pilnībā aizliegtu glifozātu. Paldies! Paldies, Anjo kungs! Hope, questions... Kad uh, iedzīvotāji uzdod šos jautājumus, tad jā, glifozāts iespējams saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas teikto var izraisīt eh, vēzi, bet, eh, piemēram, to pašu var apgalvot arī par uh, tiem, kas strādā mājiņu darbu naktīs, tie, kas dzer kafiju, arī ir kancerogēni, piemēram, griezt matus pie kamīna arī ir kancerogēni nanodaļiņu dēļ, ko izmet eh, malka. Tā tad. Eh, patiesībā to pašu teica arī par elektrību. Līdz ar to, ja mēs baidīsimies no visa, kas mums ir apkārt un no savas ēnas, bet uh, Glifozāts ir lietots 40 gadus, paudzes ir tikušas eksponētas glifozātam, bet, protams, ir arī tādi cilvēki, kuri izmanto glifozātu koncentrētā veidā, tādi kā mēs, tie, kas, tādi kā es, kas strādā, kas ir lauksaimnieks, kas strādā dārzos, un tad tiešām ekspozīcija ir tūkstošreiz lielāka nekā ieteicamā varbūt tāda deva, bet godīgi runājot, nav nekādu pierādījumu, ka tas tas ir kaitīgs eh, veselībai. Kas notiek, ja mēs aizlieksim uh, eh, glifosātu, tad, uh, lai apkarotu nežālu augšanu, tiks izmantota tiks izmantota aršana daudz plašāk, iespējams pat piecas reizes vienam lau, laukam sezonas laikā, un tas savukārt ir saistīts ar CO2 izmešiem, jo tiek izmantot smagā eh, tehnika. Uh, Un atkal, ja e, sāk līt, tad e, mēs varam apgalvot, ka notiek zemes erozija, un, protams, jūs redzēsiet, ka, e, ka piemēram, ja tiek aparti lauki, glikozāta izmantošanas vietā, tad sliekas nonāk augsnes virspusē un tās noēd, tos noēdīs putni. Tātad kāda tam ir jēga, ja tiek zeme sablietēta glifozāta aizlieguma dēļ? Vai tomēr nav tā, ka Monsanto un pret šo kompāniju izraisītais naids ir tā visa pamatā priekšsēdētājiem? Un tagad eh, Aukens kundze nākamā. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es e, pārstāvu lūgumrakstu komiteju Eiropas parlamentā un, protams, es vēlētos pateikties pilsoņu iniciatīvām, tomēr vēlētos vērst jūsu uzmanību, ka e, lūgumrakstu komitejā šobrīd tiek de, izskatīti deviņi lūgumraksti saistībā ar glikozā, glifozātu. Bet e, arī es runājot Lūgumrakstu komitejas vārdā vēlētos pieminēt interešu konfliktu un caurskatāmības trūkumu. Šeit jau izskanēja, ka lielie uzņēmumi iespējams ir saistīti ar uh, bezspēļņas organizācijām. Un Amerikas Savienotajās valstīs tā tad šogad bija tiesu darbi pret Monsanto, un visiem jūs saprotat, cik daudz naudas tur apgrozās. Es pat gribētu šo naudu saukt par kukuļošanu. Un tagad Pasaules veselības organizācijas darbs, ko tā ir paveikusi šogad? Es domāju, ka mums e, galvenokārt ir jābalstās uz faktiem. Ja ir šaubas, ir jāpieprasa pilnīga caurskatāmība, lai nav tā, ka viss notiek aiz slēgtām durvīm, neviens nedzird pat zilbi no tā, kas notiek šādās sanāksmu telpās. Un, e, interešu konflikti. Tā ir milzīga problēma patiesībā arī EFSAS gadījumā, jo EFSA arī ir ieinteresēta naudā. Un um, kas notiks, ja glifozāts tiek aizliegts? Es vēlētos dzirdēt eh, ne tikai to, ja kaut kas tiek noteikts un tiek mainīti likumi, es tomēr vēlētos pateikt, ka parlamentam ir jābūt iesaistītam caurskatāmos procesos, ne tikai parlamentam, lai caurskatāmnībā būtu iesaistīti arī uh, iedzīvotāji, zinātnieki, protams, var šīs debatas veicināt, un tikai tad būs uzticēšanās Eiropas institūcijām. Daudz lielākā mērā nekā līdz šim. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad. Uh, Dodu vārdu Ahterbergas kundzei 15 minūtes. Jūs atbildēsiet uz eh, deputātu uzdotiem jautājumiem. Uh, thank you very much. Paldies. Paldies par uzmundrinošajiem vārdiem un paldies arī par eh, izteikto kritiku. Tātad. Uh, Man ir jāmēģina atbildēt uz veselu virkni jautājumu. Man ir cik minūtes? 15. 15. Tad um, varbūt sākšu ar Aņū kungu uzdoto jautājumu, kurš pieminēja citu klasifikāciju, piemēram, kafiju, uh, un e, negatīvo ietekmi mājiņu darbā strādājošajiem. Un tomēr šeit vajadzētu nošķirt. Bija tādi deputāti, kuri pieminēja veselu virkni ekspozīciju veidu. Tātad mēs, protams, nedzeram tīru glifozātu, bet 45%, un to rāda pēdējie pētījumi, tas ir atrodams Eiropas Savienības augsnēs. Glifozātu var atrast ļoti daudz kur, un pat ja mēs to tiešā veidā nedzeram, mēs visi uzņemam glifuzātu. Jūs teicāt, ka nav pierādīts, ka eh, tas eh, izraisa vēzi lauksaimniekiem. Šeit es jums nepiekrītu. Tā tad IARC ir pierādījusi, ka ir nepietiekami un tomēr pierādījumi, ka tas izraisa vēzi cilvēkos un ļoti daudz no saslimušajiem bija tieši lauksaimnieki. Tātad Monsanto ir noraidījusi šos kontrolu pētījumus kā statistiski neticamus, nepietiekami ticamus, un tomēr ietekmus cilvēku veselību ir, un to ir pierādījusi IRC. Un arī, kā jūs teicāt, ir izstrādāta IRC klasifikācija un kritērija. Um, citi jautājumi? Varbūt jā, es iziešu cauri visiem jautājumiem pēc kārtas. Ajuzo kunga jautājums par to, ka e, lauksaimnieki neatbalstītu glikozāta aizliegumu, jo tas e, lauksaimniecībai nāk uh, par labu. Vēlētos jums atgādināt, ka ir vairākas lauksaimnieku interešu aizsardzības organizācijas, ir tādas, kuras vēlas saglabāt glifozātu izmantošanu, neskatoties uz to, ka ir pierādījumi kaut arī varbūt nepietiekami, ka uh, glifozāts izraisa vēzi, bet ir arī tādas lauksaimnieku interešu aizsardzības organizācijas, kuras ļoti labi saprot, ka uh, šī viela drīz tiks izņemta no apgrozības un kur vēlas būt šīs kustības aizlieguma kustības eh, flagmaņos. Tātad eh, viņi ne tikai runā par glifosāta aizliegumu kā jau iespējams notikušu faktu, bet runā par to, kāda būs lauksaimniecība pēc glifosāta ērā. Šīs sarunas jau notiek, un uh, Mums ir ļoti patīkami redzēt, ka iniciatīvas idejas rodas tieši no lauksaimnieku vidus. Tātad eh, Vācijā, Francijā, eh, Spānijā lauksaimnieku interešu organizācijas runā par glifozāta aizliegumu un ko tas tiem dos. Ir arī citi pētījumi, ne tikai Eiropā, ne tikai EFSA un EK kuras apgalvo, ka glifozāta izmantošanas karcinogenitāte vēl nav pierādīta. Ir arī citas organizācijas, kā jau teicu. Tāpēc eh, vēlējos pateikt, kāpēc mēs vairāk uzticamies vai galvenu uzsvaru liekam tieši uz IARC pierādījumiem. Tā tad eh, zinātniskie pētījumi ar tik smagu pierādījumu nastu, tiem ir jābūt ārkārtīgi nopietniem. Uh, un noteikumi ir ļoti strikti. Tātad IARC apkopo zinātnisko pētījumu datus, un šī starptautiskā vēža pētniecības aģentūra ir ļoti augsta kvotējā, kvotējās. Un 16. gada martā vesela virkni zinātnieku apstiprināja EARC glifozāta kritēriju un izvērtējumu kopumu un kritizēja EFSA glifozāta kritēriju programmu. Es e, tomēr vēlētos atgādināt, ka ķīmiskās aģentūras e, uzbrukumi IARC, uzbrukumi tādā veidā, ka viņi apstrīd e, viņu kritērijas pēc tam, kad 2004. gadā šī organizācija nāca klajā ar pasīvās smēķēšanas ideju un kritērijiem, kā to novērtēt arī toreiz. Ķīmiskā aģentūra apstrīdēja to, un patiesībā tas nenāk par labu Eiropas Savienības aģentūrām. Kāpēc e, mēs nevaram uzticēties ļoti spēcīgai zinātniskajai organizācijai, kura balstās uz pierādītiem datiem, nopublicētiem zinātniskajiem pētījumiem. Protams, ražotājiem nevienmēr tas patīk, bet um, Tāpēc arī šai organizācijai ir tik augsta raudze un tai uzticās kā pētnieki, tā arī iedzīvotāji. Divi no deputātiem apgalvoja, ka tas ir tikai uzbrukums Monsanto un ar glikozātu, glifozātu tam nav nekāda sakara, jo šī, šī, šis ražotājs pirmais patentēja glifozātu. Es tikai vēlējos pateikt, ka glifozāts. To ražo pāri par 20 uzņēmumiem, ne tikai Monsanto ir tā ražošanas licence, bet eh, Monsanto ir uh, galvenais virzītājs spēks, kas vēlas pagarināt glifozāta lietošanas termiņu. Un viņi, protams, sabiedrības debates un plasaziņas līdzekļos izskanējušās domas, kā arī varbūt zinātniskās publikācijas mēģina ievirzīt tādā gultnē, kas būtu izdevīgāk viņu mērķiem. Dalīja kundze jautāja, ko tad mēs vēlamies panākt? Aizliegt glifozātu, ka tas eh, pavērtu ceļu citām toksiskām vielām, un eh, kas notiks, ja mēs atteiksimies no glifozāta importa? varbūt, ka ne gluži kā vielas importa, bet glifozāts, ko var atrast uz importētiem pārtiks produktiem. Jā, atbilde mēs nevēlamies, lai glifozātu aizvietotu ar citām ķīmiskām indēm. Bet tikpat lielā mērā mēs nedomājam, ka tas tā notiks, ja glifozāts tiks aizliegts. Kāpēc? Kāpēc mēs esam optimismu pārpildi, pārpilni? Glifozāta negatīvā ietekme ir tāda, ka glifozāts ir pilna spektra herbicīts un Eiropā tirgū nav pieejama neviena cita viela, kas darbotos tāpat kā glifozāts. Tātad, kā jau šeit izskanēja, glifozātu lieto kā privāta persona, tā dzelzceļa e, tīklu apkalpotāji, gan arī parku apkalpotāji un tā tālāk. Tā tad ir arī citi e, citi uzņēmumi, kur izmanto citas vielas, un arī komisija ir teikusi, ka glifozāts, ņemot vērā tā negatīvu ietekmu uz veselību, tiek stipri ierobežots lietošanā. E, tātad es jau teicu, ka glifozātam līdzīga nav, un e, tas nozīmē, ka lauksaimnieki gan maksātu mazāk par herbicīdiem, gan arī izmantotu tos mazāk. Un iespējams, e, tas arī viens no iemesliem, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tik ļoti vēlas pieturēties pie glifozāta tālākas izmantošanas. Bet vēl neaizmirsīsim, kad arī lauksaimniecības eh, un zemes apstrādes prakse mainās. Otrs iemesls, kāpēc es esmu tik optimistiska, ka glifozāta aizliekšana ir svētīga, ir tas, ka šie argumenti jau ir izskanējuši ļoti ilgi, kad Eiropas Savienība daļēji aizliedza nikotinī, trīs nikotinoīdus, tad arī toreiz izskanēja doma, ka tas, eh, jo šie nikotinoīdi nogalināja bites, arī toreiz izskanēja ziņas, ka bitēm to aizliegums pa eh, labu nenāks. Bet, eh, piemēram, rapšu eļas laukos, Pēc tam, kad daļai tika aizliegt šie nikotinoīdi, bites atgriezās. Bet, eh, protams, parādījās arī tas, ka šos nikotinoīdus neaizvietoja ar citiem kaitēkļu apkarošanas līdzekļiem, un tiešām tas eh, pierāda, ka ieguvēji ir visi. Un visbeidzot, Es vēlētos griezties pie lauksaimniekiem ar lūgumu, ka jā, ir jau pieejami ārkārtīgi spēcīgi un vienlaicīgi indīgi herbicīdi, un es lūgtu lauksaimniekiem to neizmantot. Tāpēc ECI mēs esam sadalījuši šo glifozāta kongresu trīs mērķos, un trešais mērķis ir tāds, un pie tā pieskarsies mans kolēģis, kad diskutēsim par trešo mērķi. Fact... Es domāju, ka runājot par Džulijas Gērlingas teikto, tas, ka glifosāts uh, ir atklāts urīnā, eh, tas ir problemātiski. Kāpēc tas tā ir? Uh, Protams, ka uh, daudzums ir uh, mazs, bet tas norāda, ka šī viela ir mūsu ķermenī. Un ja iārka ir taisnība un uh, glifosāts ir genotoksisks, kas ir pierādīts vairākos pētījumos, tad nav tādas lietas kā droša līmeņa. Uh, ka būtu kaut kāds slieksnis, zem kura glifosāts būtu drošs, un mums tas ir jāpatur prātā. Uh, ka nevienmēr tas ir uh, atkarīgs no daudzuma, cik vielas ir mūsu ķermenī. Tas, ka uh, tikai 0,3% iedzīvotāji to atbalsta, es tomēr gribētu iebilst. Mika arī prezentēja sesijas sākumā dažādas aptaujas, uh, kuras rāda, ka 70 līdz pat 80% aptaujāto cilvēku piecās Eiropas Savienības valstīs atbalsta glifosāta aizliegumu, un tas parāda, ka uh, šī kustība ir daudz plašāka par šo pilsoņu iniciatīvu. Protams, ka ir savākti uh, 1,3 miljoni pārakstu un nevairāk, bet uh, tas ir uh, noteiktais slieksnis Eiropas Savienībā šai pilsoņu iniciatīvai. Un es gribēju vēl atgriezties pie Hoitamas kunga teiktā vai ķimikāla aizliekšana ir atbildi un vai tas atrisina mūsu problēmas. Protams, ka nē. Tas ir pirmais solis. Pirmais solis, eh, kas jāspēr, ir eh, jāreaģē regulārā veidā uz redzamajiem draudiem, uz riskiem. Rezultāti, un mēs eh, uzskatām, ka tas tā ir attiecībā uz glifosāta aizliegumu, bet arī uz citu ķīmisko vielu aizliegumu, uh, Eh, rezultātam ir jābūt tādam, ka tiek mainīta lauksaimniecības prakse. Tas jau notiek, Mikls to atsaucās, tūkstošiem uh, biozemnieku un citu uh, konvencionālu lauksaimnieku strādā bez glifosātu, un šīs izmaiņas ir jāpanāk un ir jāmaina lauksaimniecības prakse, tai ir jākļūst par uh, vadošo praksi, strādāt bez glifosāta. Uh, Protams, ka tur ir vajadzīgs vēl plašāks darbs un būs vajadzīgs arī plašāks zināšanas un pieredze no lauksamniekiem. Un um, um, eksperti pat saka, ka tas, ka ir šīs lētās ķimikālijas pieejamas, ir bremzējis lauksaimniecības tehnoloģiju attīstību. Inovācijas rodas tad, kad tas ir nepieciešams. Tātad, kamēr būs pieejamas šīs ķimikālijas, tās būs lētas un pieejamas un nekas nemainīsies. Tad, kad šī viela tiks aizliegta, tad varam sagaidīt uh, vairāk darba vietu lauksaimniecībā, plašākas inovācijas lauksaimniecībā un ļoti svarīgi uh, gan deputātiem, gan komisijai šeit uh, būs vajadzīga arī palīdzība lauksaimniekiem šajā pārejas periodā. Es gribētu noraidīt uh, apsūdzības par to, ka kampaņa ir bijusi virspusēja un ka mēs izmantojam datus, kuri nav apstiprināti. Dorfmana kungs to teica. Mēs uh, tiešām ļoti rūpīgi esam atsaukušies uz zinātniskiem pētījumiem, mēs atsaucāmies uz AIRK, uh, Tas ir visnopietnākais pētījums par kancerogenikitāti, kas uh, ir par šo vielu, un tad, tad es jau uzsvēru, kāpēc mēs ārku uzticamies, un es nedomāju, ka mēs esam uh, kaut kādus nepamatots apgalvojumus izteikuši šajā kampaņā par glifosātu, kas uh, varētu vājināt mūsu uh, pūliņu rezultātus. Jā, Dorfman kungs, mēs tiešām uzskatām, ka tas ir atbildīgi, un uh, tiešām būtu vispirms jāizliedz eh, pirms ražas novākšanas glifosāta lietošana, jo te tiešām eh, glifosāts eh, paliek pārtiks produktos šāds lietošanas gadījumā. Haskams kundze minēja pētījumus, kas ir veikti nesen. Priekšsādātāja lūdzu noslēgt runātāju. Jā, manuprāt, tas būs labs ap apkopojums. Viņa minēja jaunus pētījumus, ka glifosāta ietekme varētu kavēt eh, antibiotiku darbību medicīnā. Tātad tas ir atkal vēl viens pētījums, kas uh, rada bažas attiecībās glifosātu. Šeit uh, ir gan runa arī par citiem herbicīdiem, ne tikai glifosātu, bet uh, pētījumā ir arī norāde, kas ir ļoti būtiska, kas uh, saka, ka regulātoriem vajadzētu uh, šo jautājumu skatīt plašāk. Tātad um, tas, kas ir drošs un droši lietojams Eiropā, šī koncepcija ir mainījusies, un tāpēc ir jāņem vērā arī šādas uh, bāžas, ka um, šī te antimikrobiālā rezistence ir arī aktuāls temats, pie kā strādā komisija, un tas būtu jāņem vērā arī novērtējot pesticīdu risku. Noslēgumā gribu teikt, ka visi šie komentāri ir bijuši ļoti noderīgi, un uh, mēs esam arī ļoti pateicīgi parlamentam par sniegto atbalstu. Počakungs un pārējie atgādināja, ka parlaments tiešām jau ir prasījis glifosāta aizliegumu, tātad daļēju aizliegumu šobrīd un uh, pilnīgu aizliegumu pēc pieciem gadiem. Mēs uh, esam ļoti priecīgi, ka parlamentam ir šāda uh, Uh, nostāja un mūsu pilsoņu institīvas pozīcija arī ir tāda, ka glifosātu vajadzētu aizliegt šobrīd. Mēs uzskatām, ka parlamenta pozīcija ir politisks uh, kompromiss un visprogresīvākā pozīcija, kāda šobrīd pastāv, un uh, ceram, ka tas varēs panākt arī kompromisu Eiropas Savienībā. Liels paldies, un tagad es gribētu aicināt Sabīnu Juliku, kas ir pārtīkas un uh, dzīvnieku varības uh, nodaļas uh, pārstāv no Digi Sante. Uh, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā šajā diskusijā komisija gribētu uzsvērt to, ka gan riska novērtējums, gan glifosāta uh, apstiprinājums eh, tiek īstenot saskaņā ar kritērijiem Eiropas pesticīdu likumdošanā, kā to ir pieņēmis Eiropas parlaments un padome. Un nosacījumi šajā likumdošanā iekļauj, protams, arī cilvēku un dzīvnieku veselības un arī vidas aizsardzību. Un es gribētu uzsvērt arī to, ka noteikumi, kas ir pieņemti šajā likumdošanā, ka uh, tur galvenais ir piesardzības princips, uh, tas lielā mērā ir noteicošais šajā likumdošanā. Tas nozīmē, ka pēc uh, pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas attiecībā uz kādas aktīvās vielas uh, atļaujas uh, apstiprināšanu likumdošana liek uh, komisijai rīkoties, respektīvi pieņemt uh, regulējumu, tātad vai no nu apstiprinot aktīvo vielu ar zināmiem nosacījumiem vai arī neatjaunot aktīvās vielas uh, atļauju. Likumdošana nosaka, ka var aktīvo vielu atļaut, apstiprināt, ja ir uh, izpildīti apstiprināšanas kritēriji. Un regulatārajā procesā attiecībā uz glifosātu komisija nav identificējusi uh, nekādus trūkums šīs likumdošanas ieviešanā. Protams, šeit eh, tiek uzdots jautājums, kāpēc Eiropas Savienība neaizliedz uh, glifosātu, nepieprast to aizliegt. Gribu izteikties ļoti skaidri, nav nekādu juridisku vai zinātnisku iemeslu, kas liktu uh, pesticīdu likumdošanas ietvaros aizliegt glifosātu. Uz šo likumdošanu jau tikko atsaucos. Eiropas pilsoņu iniciatīva. Un uh, tās pārstāvis šodien atsaucās uz uh, būtisku risku cilvēku veselībai. Glifosāts e, pamatīgi un neatkarīgi ir novērtēts dalībvalstīs, to ir darījusi arī Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde un Eiropas ķimikāliju aģentūra, un secinājums visos gadījumos bija vienāds. E, glifosātu klasificēt kā kancerogēnu nav pamatoti. Turklāt Eiropas Savienības riska novērtējums secināja, ka, ja glifosāts tiek lietots saskaņā ar labu lauksaimniecības praksi, nerada nepieņemamu risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi. Un nacionālās iestādes eh, citās jurisdikcijās, kā piemēram Kanādā, Japānā, Austrālijā, Jaunzēlandē un eh, dažādas aģentūras, uh, arī ir nonākuši pie šāda paša secinājuma. Tas nozīmē, ka IARC, starptautiskā vēža pētniecības aģentūra, joprojām ir vienīgā aģentūra ar atšķirīgu viedokli attiecībā uz glifosāta kancerogenitāti. Tātad ņemot vērā rūpīgu visas pieejamās informācijas par glifosātu izpēti, uh, un rūpīgu novērtējumu. Šobrīd nav pietiekamu iemeslu um, uh, teikt, ka uh, Eiropas Savienība nebūtu pietiekami novērtējusi glifosātu. Ir vesela sistēma un tā darbojas. Un tāpēc komisija oktobrī piedāvāja dalību valstīm apstiprināt vēl uz pieciem gadiem šo vielu. Es gribētu tikai atsaukties uz vienu aicinājumu, ko arī ir izteicis šis parlaments, runājot par uh, pakāpenisku glifosātu lietošanas pārtraukšanu. Gribētu uzsvērt tikai to, ka šobrīd spēkā esošā likumdošana un šie tie apstākļi, kurus es tikko minēju, šajos apstākļos nav nekāda nosacījuma, kas uh, ļautu noteikt uh, uh, pilnīgu lietošanas pārtraukšanas uh, datumu. Uh, tādu galīgu datumu. Um, bet uh, dalību valstīm pēc gada ir uh, jāizvērtē visu produktu, kas ir viņu tirgū, uh, darbība un uh, uh dažādi kriteriji jānovērtē, un tas arī ir komisijas priekšlikumā. Piemēram, uh, īpaši aizsargāt gruntsūdeņus, pie, īpašu uzmanību pievērst uh, vielas lietošanai publiskajās teritorijās vai arī, piemēram, lietojumu pirms ražas novākšanas. Un uh, būtu jāveic arī uh, novērtējums, ņemot vērā, ka vielas apstiprināšana būtu jāatjauno mans laiks ir beidzies, bet gribu tikai reaģēt uz Aukenas kundzes teikto, ko, godīgi sakot, nezinu vai īsti sapratu. Ja nemaldos, tad bija ieteikums attiecībā uz eh, Eiropas uh, uh, novērtējumu, ka tas nesot objektīvs, ka uh, tur ir dots kukulis. Es gribētu formāli noraidīt šo objektīvu apsūdzību, un komisijas savā un savu kolēģu vārdā uh, tātad uh, noraida šo apsūdzību. Uh, Paldies! Madam Achterberg, if... Achterbergs kundze, ja jums ir īsa reakcija uz komisijas teikto, lūdzu, bet tikai viena teikuma ietvaros, lūdzu. Tātad vienā teikumā, jā, es gribētu pateikt, ka tas nav godīgi atstāt lēmumu par glifosātu uh, dalībvalstīm. Kāpēc? Tāpēc, ka EFSA ir teikusi, ka šie formulējumi, uh, tātad šie citi produkti varētu būt arī vēl uh, bīstamāk par glifosātu, un EFSA, EFSA saka, ka tas viss ir jānovērtē, bet kā dalībvalstīm to izdarīt? Viņiem nav Uh, vajadzīgo datu, viņiem nav uh, šīs te datu prasības individuāliem produktiem, lai uh, pierādītu, vai tie ir kancerogēni vai genotoksiski vai nav. Un lai novērtētu ilgtermiņu ietekmu uz veselību, to nevar novērtēt. Monsanto teica, ka viņi to nedara. Tas ir uzņēmums, kas ir izlēmis uh, noraidīt eh, viņu klientu paustās bāžas, un Eiropas Savienība nevar vienkārši to eh, noraidīt, un tas, mūsuprāt, ir vēl viens iemesls, kāpēc jāizliedz glifosāts Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Eh, līdz ar to arī noslēdzām mūsu pirmo diskusiju kārtu, un pāriesim pie nākamās diskusiju kārtas, kas ir otrais iniciatīvas mērķis, proti veikt izmaiņas Eiropas Savienības zinātniskās novērtēšanas procedūrā attiecībā uz pesticīdiem. Uh, prezentācijai eh, dodu vārdu eh, Helmutam Burčeram, kurš ir eh, pilsoņu komitejas pārstāvis, un nekavējoties dodu viņam vārdu. 5 minūtes, lūdzu. Ok. Guten Tag. Labdien. Gribu sveikt visus, kas ir klāt. Uh, Priecājos uzstāties šeit. Es esmu Hermans Burčers, esmu bioķīmiķis un esmu arī sarakstījis grāmatu glifozāta lieta, un tajā ir runa par uh, to, ar kādu procedūru glifosāts tiek laists apritē Eiropas Savienībā, un Eiropas parlaments, Eiropas komisija un dalībvalsti 2009. gadā pieņēma jaunu regulu attiecībā uz pesticīdu izmantošanu. Tā bija paredzēta kā tāds liels solis eh, virzienā uz vidas, lielāku vidas aizsardzību, un tajā bija runa arī par to, ka vielas, kas uh, ir kancerogēnas, kas atstāja nelāgu iespēju uz reproduktīvo funkciju, uh, ir jāizņem laukā no aprites. Publicēti uh, pētījumi, kas ir radušies neatkarīgi no ražotājiem, ir jāatņem vērā šajā licencēšanas procedūrā. Un tikai šie divi grozījumi varētu novest pie tā, ka jau 2013. gadā, izstrādājot ziņojuma projektu, ka šī, šīs vielas nesaņemtu atļauju nonākt apritē kā kancerogēnas, bet tomēr mēs šodien esam šeit. Un kāpēc? Tāpēc, ka glifosāts ir piemērs tam, cik ļoti neveiksmīga ir izstrādāta Eiropas Savienības licencēšanas procedūra šai vielai. Eiropas uh, komisija noliedz faktus un zinātniska diskusija nenotiek. Es gribu minēt arī piemēru par to, ka glifosāts kaitīgi ietekmē cilvēka DNS. Trīs no četriem Pētījumiem ir pierādījuši, ka DNS uh, gūst kaitējumu, ja tiek izmantoti glifozāti. Glifozāts ir ģenētiski toksisks, arī tas ir pierādīts. Zinātniskajā literatūrā uh, uh, zinātniskie pētījumi, kas nonāk ražotāju rokās, saņem no ražotājiem, kas vēlas licencēšanu, tikai uh, tādu novērtējumu, ka šie ziņojumi, šie pētījumi nav ticami vai nav relevanti. Un līdz ar to Vācijas atbildīgā iestāde uh, ļāvās uh, šai pārliecināšanai un šī iestāde, novērtējot pētījumus, nokopēja šos atzinumus no ražotāju veiktajiem atzinumiem, un nebija arī nekādu komentāru attiecībā uz zinātnieku atzinumiem. Man ir arī ziņojums uz vismaz 60 lapām, kur var ļoti labi redzēt, ka tiek izmantota copy-paste funkcija, uh, Un mēs redzam, ka atbildīgā iestāde nav bijusi uzdevumu augstumos, un atbildība tiek uzlikta iesaistītai pusē, kas, protams, nonāk interešu konfliktā. Tā ir, tas ir ražotājs, kam ir uzdevums novērtēt, vai viņas pašas ražotais produkts ir indīgs vai nē. Un e, pat pētījumi, ko pasūta paši ražotāji, tajos vēl tie tiek uzskatīti par komercnoslēpumu, tie nenonāk zinātnieku uh, redzeslokā, un, uh, jo tie ir slepeni. Bet ir ri risinājumi, un šeit nav arī nekāds ritenis no jauna jāizgudro, ir trīs grozījumi, ko pieprasa iniciatīva. Pirmais ir uh, tikt vaļā no interešu konfliktiem pētījumu laboratorijās un nevis ražotājs uzdod, dod pasūtījumu veikt pētījumu, bet gan atbildīga valsts iestāde. Lai, prez, lai uh, um, otrais grozījums būtu visiem uh, regulātora pētījumiem ir jātiek publicētiem, tiem ir jābūt pieejamiem attiecībā uz pesticīdu licencēšanu un laišanu apritē. Ar to mēs arī varam panākt, lai šie rezultāti nonāktu zinātnieku redzeslokā un tiktu apspriesti. Un trešais Uh, licencēšanai ir jānotiek neatkarīgi, un ražotāji nedrīkst noteikt, kura dalība valsts uh, novērt, veiks zinātnisko viņu ražotāju, ražojumu novērtēšanu. Līdz ar to mēs arī varētu atgūt uh, cilvēku uzticēšanos mums. Paldies! Tagad došu vārdu deputātiem Gizekas kungs lūdzu kā pirmais divas minūtes lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies arī par šo eh, prezentāciju. Nesen Vācu avīzē es lasīju, ka Kristofers Portie, viens no pētniekiem, kas ir piedalījies IARC pētījuma veidošanā, ir saņēmis 160 tūkstošu uh, eiro no um, advokātiem, kas aizstāv Monsanto. Kas, ai, kas eh, vēlas iesūdzēt tiesā Monsanto. Un tad, protams, rodas jautājums, vai šis pētīt, pētnieks ir uh, tik neatkarīgs. Un otrā daļa, runājot par procedūru, uh, gan attiecībā uz mm, eh, glifozātu, gan endokrīnajiem disruptoriem. Eh, šeit vajadzētu turēties pie principa, ka to vai viela ir laba vai inde, to nosaka tās doza. Un jautājums paliek, nu kā eh, izsvērt risku, uh, Un es domāju, ka mums šeit vajadzētu atteikties no emocionālām debatēm, bet tomēr uzklausīt zinātniekus un saskaņā ar viņu atzinumiem veikt novērtējumu. Paldies! Kaldenbachas kundze lūdzu. Paldies! Burčerkungs par jūsu prezentāciju. Es gribu sveikt visu iniciatīvas komandu. Uh, Tas bija iespaidīgi, cik ļoti īsā laikā jūs esat savākuši šo 1,3 miljonu parakstu. Un, protams, ka jūs esat paveikuši ne tikai to. Man ir divi jautājumi. Viens ir atzīšanas procedūru saskaņotība attiecībā uz zinātnisko uh, pētījumu atkārtotu pārbaudi, vai jūs domājat, ka šīm uh, atkārtota zinātnieku analīžu pārbaudas pieeja būtu piemērojama šeit? Un runājot par EFSA vai. Uh, saskaņā ar EFSAS uh, atzinumu, vai uz šo vielu var piemērot, nu, vai tai būtu jāatsaka licencēšana. Es esmu pārliecināta, ka mēs esam viss tāds caurskatāmākais parlaments pasaulē. Mūsu viedokļi šodien dalās. Un es gribētu lūgt no jums, esiet tik laipni, uh, raugieties, kurš kā balso. Un pirms, pirms jūs izvēlēsieties, kuru politisko frakciju atbalstīt nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, pavērojiet, kurš par ko balso. Tas ir ļoti būtiski, jo mēs esam nevis vienots parlaments, bet gan katrs cilvēks um, balso pārstāvot savus, uh, savus vēlētājus un to intereses. Paldies! Es ļoti ceru, ka tā tieši tas notiek. Mēs tiekam kontrolēti par kā mēs balsojam. Grostetes kundze, lūdzu. Madame la prezidente. Lielas paldies, priekšsētātais kundze. Es ļoti labi saprotu, ka ir kritika un iebilduma attiecībā uz um, autorizācijas sistēmu, uz uh, pētījumiem, kas tiek iesniegti un ka tur var būt interešu konflikti. Un tomēr vajadzētu arī iejusties uh, deputātu uh, ādā. Tad, kad mēs uzklausām uh, ekspertus, tad. Uh, um, dažādas idejas dzirdam, viņiem arī visiem nav vienāds uh, viedoklis, un tad mēs paļaujamies uz aģentūrām, un tad katru reizi tiek uh, kritizētas aģentūras, kādreiz EFSA, kādreiz EKA aģentūra, un mums tiešām ir jāveic uh, šeit papildus darbs, ir jāparedz papildus līdzekļi mūsu aģentūrām, lai tās varētu būt pilnīgi neatkarīgas, bet, kad mēs runājam par interešu konfliktiem, tad arī ir jāzina, par ko mēs runājam. Uh, jo eh, tagad um, teikt, ka šiem ekspertiem varētu būt interešu konflikti un tāpēc viņus nevajadzētu uh, pielaist pie šiem pētījumiem, nu tā arī nevar, jo tādējādi mēs nevaram kvalitatīvus ekspertus izvērt, eh, izvēlēties. Uh, Un tas, ka nevar nākt no nozars, šī aspektā ir arī kļūda, jo mums ir arī uh, vajadzīga nozars ekspertīze, jo šie cilvēki tātad pazīst produktus un var runāt par uh, šiem jautājumiem. Es tātad gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka jā, varbūt uh, vajadzētu reformēt likumdošanu par mūsu aģentūrām, lai aģentūras varētu pēc iespējas neatkarīgāk strādāt bet es tomēr gribētu jūs brīdināt par eh, tādām ideoloģiskām pozīcijām, visu laiku runājot tikai par interešu konfliktiem. Paldies, Lopes Bermeho kundze. Paldies, priekšēdētāji. Labdien! Liels paldies par iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā kā runātājai. EFSA balstās uz publicētiem un nepublicētiem datiem. datiem. EFSA izmanto arī um, ražotāju um, pētījumus, lai noteiktu, ka kancerogenitāte ir ļoti zema, bet te es runāju par pētījumiem, kas netiek publiskoti, un daudzi no šiem pētījumiem nemaz nav vēl pieejami un ar tiem nav varējusi iepazīties arī IARC. Un es vēlētos vērsties pie komisijas un labprāt gribētu dzirdēt, cik ilgi mēs vēl nu, cīnīsimies ar šo caurskatāmības trūkumu. Un tāpat es labprāt uzzinātu, Nu, runa bija par Eiropas kopienu tiesas uh, spriedumu, proti, ka šos datus nedrīkst turēt slepenībā vai uztvert kā uzņēmuma komerc noslēpumu. Un Eiropas parlamentā mēs bieži esam piedzīvojuši, ka ražotāji atstāja, ražotājiem ir ietekme uz Eiropas komisiju. Es labprāt zinātu, cik ilgi tas vēl tā būs, ka ražotāji pieņems lēmumu par to, kura dalība valsts veiks pētījumu. Arī šie noteikumi ir jāmaina. Un pēdējais ir virkne pētījumi, kas liecina, ka glifosāts var būt arī viens no endokrīniem disruptoriem. Tas nozīmē, ka komisija gadiem jau pārkāpja savus principus, proti uh, netiek pētīta vielu ietekme uz hormonālo sistēmu un tas netiek uh, netiek darīts pretrunā komisijas pieņemtiem noteikumiem. Izmantojot pesticīdus, mēs esam panākuši, ka uz mūsu laukiem ir kapsētai līdzīga situācija. Putnu tur vairs nav. Ja mēs gribam labāk izmantot to, ko mums sniedz augsne, mums ir jābeidz lietot pesticīdu, vajadzīgs jauns lauksaimniecības modelis. Paldies, tagad Zulokungs. kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es eh, jau neskuro reizi vēršos pie komisāra Andrukaiša ar ļoti vienkāršu jautājumu. Protams, ir ļoti svarīgi aizsargāt patērētāju veselību. Šīs dienas debates ir sevišķi nozīmīgas, jo mēs runājam arī par birokrātijas problemātiku kaut kādas saiknes starp to un starp šo, bet nav eh, runa par saturu, par to, kā cilvēks dzīvo vidē, un komisija šodien pauda to, ka tā neko nevar izdarīt, tā nevar neko mainīt attiecībā uz šo autorizācijas procesu piecus gadus vēl uz priekšu vai, vai nē, un Mums ir nepieciešama stratēģija. Es neesmu apmierināts ar šo pieju. Ir uh, pastāv kustība, pilsoņu kustība, ko es pārstāvu, kas, kura vēlas uh, diskutēt par problēmas būtību. No šīs vielas nevienam nav nekāda labuma, bet komisija vienkārši aizbarikādējas aiz aiz frāzēm par noteikumiem. Runa ir par cilvēku veselību un par to, kā mēs pārstāvam cilvēkus, kas mūs ir ievēlējuši. Eiropas komisija ir brīva no šī, šī pienākuma. Es saprotu birokrātijas liederīgumu, bet kaut kad tā ir izsmēlus savas iespējas. Galvenais jautājums ir veselība. Un tagad mums ir priekšlikums, kā tikt ārā no glifosāta izmantošanas. Jābūt taču tehniskiem ceļiem un, un uh, noteikumiem, kas ļautu uh, šo situāciju atrisināt. Es gribu aicināt, jautāt komisāram, ja padome joprojām bloķēs risinājumu, ko jūs darīsiet, komisārkungs? kungs? Evi Valēnas kundze. Nē. Kolēģi, eh, esporre delle tante ragioni. Evi kundze. Jā, protams, ir ļoti eh, daudzi iemesli, kāpēc glifozāta certifikāta atļauju pagarināt nevajadzētu. Vēlēto šeit pieminēt eh, glifozāta darba grupas pētījuma uzmetumu, kas tika izšu, izsūtīts komisijai tūlīt pēc eh, parlamentā notikušā balsojuma par glifozāta aizliegumu. Un eh, tas jau šeit ir izskanējis, tāpēc sanāk, es atkārtojos un tomēr. Tas, ka eh, šīs debates ir emocionāli piesātinātas, brīžam tiek izmantots kā arguments faktuālai neadekvātībai, bet mēs nedrīkstam neticēt zinātniski pierādītiem datiem. Galvenais, kā šeit pietrūkst, un tas ir arī Monsanto dokumentu galvenā problēma, ka e, trūkst caurskatāmības. Un e, zinātniskos pētījumus, tas arī šeit ir izskatījis, visticamākais ir sagatavojuši paši ražotāji. Neaizmirsīsim, ka glifosāts ir ļoti vecs eh, kaitēkļu apkarošanas līdzeklis, tas tika palaists tirgu jau 70. gados, un šeit jūs redziet kartē, ka tā rīcība ir ļoti kaitīga. Šeit ir parādījusies rezistents pret glifozātu. un eh, tāpēc eh, nevar uzskatīt, ka glifozāta izmantošana ir modernai lauksaimniecībai akceptējama. Kāpēc tik vecs produkts būtu jāizmanto 21. gadsimtā? Iespējams, ka komisijai vajadzētu pieņemt ļoti drosmīgu lēmumu līdz gada beigām un aizliegt glifosātu. Tagad mēs esam pabeiguši, saka priekšsēdētājs kundze, jautājums ko uzdeva deputāti, un tagad es vēlētos Bučerkungam dot laiku atbildēm 15 minūtes lūdzu. Danke für diese. Paldies par šiem interesantajiem jautājumiem. Es mēģināšu uz tiem atbildēt pēc kārtas. Pirmais Gizekas kunga jautājums attiecās uz to, cik ticams ir IARC novērtējums, un viņš norādīja, ka Kristofers Portjē ir saņēmis 160 tūkstošu dolāru. Mēs eh, kā vidas aizsargātāji strādātu ļoti ilgi, lai saņemtu šādu naudu, tad viņš to ir saņēmis kā eksperts. Uh, jāsaka, ka viņš šo naudu saņēma ilgi pēc tam, kad viņš bija strādājis IARC, kad tika lūgta viņa ekspertīze, un viņš bija konsultants bez balstiesībām un bija viens no daudziem zinātniekiem, kas nodarbojās, kas darbojās šajā uh, tiesas procesā attiecībā uz Monsanto dokumentiem, un viņš tika nu, pieņemts darbā, bija kolektīvā prasība, un viņš tika angažēts kā konsultants ar noteiktu līgumu, un es esmu arī iepazinusies ar summām, iepazinies ar summām tādas tās ir. Un tās ir salīdz, pielīdzināmas viņa citu kolēģu saņemtajam atalgojumam, un viņa uzdevums bija pārbaudīt vai apšaubīt IARC vērtējuma uh, nu, relevanci vai pamatotību. Un pat mazliet tikai tā iepazīstoties ar šiem pārmetumiem, kas nāk no Reiters žurnālistes, tie nav pamatoti. To nav vispār sakara ar žurnālistiku. Un iepriekšējā kārtā tika izteikts pārmetums, ka, ja IRC ir izņēmusi kaut ko ārā no ziņojuma, jo, jo neesot pierādīts kancerogenitātes efekts, bet īstenībā tieši nu, šajā vietā bija, tika konstatēts, ka šeit Monsanto bija maksājis par šāda pētījuma veikšanu. Un kancerogenitātes efekts ir pierādīts. Un uh, šeit tika izmantots, izmantots arī atzinums, kas nāca no 80. gadiem un zinātniskā uh, nu, kontekstā nav būtisks. Tad vēl Gizekas kungs jautāja, vai viņš izteica vēlmes, mazliet tā nobijos to dzirdot, uh, Uh, šo pesticīdu regulu, proti, kas paredz, ka uh, vielas tiek novērtētas attiecībā uz to, uz tās bīstamību, vai kaut kādā veidā apšaubīt šo um, um, regulu. Es uzskatu, ka tas ir nepareizi, jo tad mēs nonāktu atkal pieejā, kas ir baltīt, balstīta uz risku lai o, aizsargātu cilvēku veselību, mums ir jābalstās uz draudu novērtējuma pieeju. Tad bija otrs jautājums, Kādenbahas kundze uzdeva šo, proti vai mēs uzskatām, ka tikai tā saucamais peer review uh, un tam pakļauti pētījumi var tikt izmantoti. Es domāju, ka tas neatbilst mūsu otrajam mērķim. Mēs vēlamies, lai tiktu atzīti pētījumi, kas ir tikuši publiskoti, bet, protams, ka arī uh, nu, tādas regulātoru vai regulējumu pētījumi, kas uh, pārbauda pētījumu pamatotību, arī tos var ņemt vērā. Svarīgi tikai, lai tos nebūtu pasūtījis ražotājs un nebūtu maksājis par tiem. Un lai šeit nebūtu konkurences starp dažādām pētījumu laboratorijām, šiem pētījumiem jānāk no neatkarīgas, pasūtījumam jānāk no neatkarīgas iesaistītās puses. Trešais punkts Macetes kundzes jautājums. Proti par ekspertu viedokļiem, no kuriem mēs esam atkarīgi un EFSA saņem kritiku, tāpat kā citas aģentūras, un vai šī kritika ir pamatota. Te es varu atbildēt, ka vairāk kārt esmu brīnījies par to, ka tiek teikts, ka nav šaubu par to, ka autorizācija ir notikusi bez kļūdām, pilnīgi bez trūkumiem, to sacīja arī komisārs Andriju Kaitis. Fakts ir tāds, ka neatkarīga, neatkarīgs novērtējums saskaņā ar 11. pantu pesticīdu regulā nemaz nav bijis. Nav bijusi. Uh, nav bijuši, bijis novērtējums atbilstoši zinātniskajai literatūrai, vai ja tas tā ir bijis, tad katrā ziņā tādu novērtējumu atrast nav iespējams. Uh, daļā, kur ir runa par ģenētisko toksicitāti, es neatrodu neko, kas kas nebūtu no Monsanto vērtējuma. Un ja komisija nenodarbojas ar šo jautājumu, bet vienkārši noliedz to, kas ir acīm redzams, tad nu, mēs uz priekšu netiksim risinājumu meklējumos. Vēl bija vēl viens interesants jautājums, ko uzdeva Grostetis kundze. Uh, proti interešu konflikti. Es pilnībā jums piekrītu, interešu konflikti principā nedrīkst tikt izmantoti, lai nobīdītu malā ražotājus, jo ražotājiem ir zināšanas, kas ir tikai viņiem, bet nedrīkst uzdot ražotājiem tādus pienākumus vai uzdevumus, ko var veikt iestāde. Uh, ja uh, ražotājs ne, nenovēršami nonāk līdz ar to interešu konfliktā, jo alternatīva ir es tagad veikšu neatkarīgu pētījumu un slēgšu savu uzņēmumu, vai arī es veikšu pētījumu tā, lai mans uzņēmums tomēr turpina eksistēt, paliek pie dzīvības. Vēl bija jautājums kas attiecās uz, uz to, vai caurskatāmības trūkums, proti fakts, ka ražotāju pētījumi, kuriem arī ir sava vieta uh, šajā visā ietvarā, uh, vai tie ir liederīgi. Nu, kas ir pavisam neģēdzīgi, ir tas, ka šie pētījumi tiek turēti aiz atslēgas, tie ir, tiek dēvēti par slepeniem. Un komisārs Andrukaitis šķiet 16. gada martā ļoti izteiksmīgi izteicās par to. Jautājums ir, kā pret to atteikties vai to pieciest. Te ir nepieciešama politika. Un, un Eiropieši un Eiropietes uh, nesaprot, kāpēc tas tā ir. Es ļoti daudz tagad ceļoju saistībā ar savu iznākušo grāmatu, un mani vienmēr, es vienmēr redzu, ka cilvēki ir izbrīnīti, ka, ka cilvēki, cilvēkiem man sanāk teikt, ka pētījumi, kuros ir runa par viņu veselību, viņi ir slepeni. Un tas nav saprotams maniem klausītājiem un lasītājiem. Un ir arī attiecīgi tiesu spriedumi vai novērtējumi, proti Eiropas kopienu tiesas spriedums 2016. gada novembrī pieņemts, tas attiecās uz Orhūsas konvenciju, proti pesticīdu atlieku jautājumi. Tās ir, tā ir informācija, kam ir jābūt sabiedrībai pieejamai. Tā, tā ka šis komerc noslēpums attiecībā uz ražotāju pētījumiem ir jāizbeidz, jāanulē. Un tad divi pēdējie jautājumi, kas bija domāti man, es varu tikai piekrist Zulo kungam pietrūkst diskusijas par saturu, par tēmas būtību. Un es jau divus gadus gaidu, kad sāksies diskusija un uh, iestādes ar pavisam nedaudziem izņēmumiem izvairās no šādas diskusijas. Vācijas riska novērtēšanas institūts divus gadus bez uh, iebildumiem vienkārši izplatīja baumas vai nepatiesību, ka tam ir jāizvērtē kancerogenitāte saskaņā ar uh, nu, ietvaru, kurā tas drīkst darboties. Bet Un tajā pašā laikā, un par to jūs visi arī varat izlasīt, atbildot rakstveidā uz atzinumu Vācijas Bundestāgam, kā pamatojumu, tā nu, tā pamatoja, kāpēc tās iegūtie rezultāti atšķirās no IARC rezultātiem, bet mēs zinām, ka Vēža pētniecības aģentūras preambulā ir teksts, kas tiek izmantots arī pesticīdu regulā, un ar to, to izmanto arī klasificējot ķimikālijas. Mums Eiropā ir eh, līdzīga vai gandrīz identiska draudu novērtējuma tāda sistēma, tā kā tu izmanto pasaules mm, veselības organizācijas startautiskā vēža pētniecības aģentūra. Un vai šī ķimikāla, konkrēta ķimikāla izraisa vēzi dzīvniekos, tad tā nedrīkst tikt autorizēta. Uh, Un tas ir viens no nedaudzajiem jaunievedumiem 2009. gada re regulā. Un jau divus gadus um, iestādes ja izliekas to neredzam. Un es dzirdēju arī šeit šodien līdzīgus izteikumus. Mēs pret meliem nevaram vērst politiku un līdzīgi izteicās arī EFSA direktors, kurš sacīja, ka runa ir par risku, par kancerogēno risku un pat ja tāds risks pastāv dzīvniekiem, tad cilvēkiem tas nepastāv, bet te mēs esam nonākam pretrunā. Un pēdējais punkts Kas tad ir zināt, šie zinātnieki? Kas pārstāv zinātniekus? To es dzirdu gan no ražotājiem, gan no uh, iestādēm. Proti, mums ir zinātnisks novērtējums un lēmums jāpieņem saskaņā ar šiem rezultātiem. Bet, nu, mēs redzējām, kā zinātne tiek taisīta pēdiņās ar kopiju peistu palīdzību. Uh, Un uh, Efs minētajā atzinumā ir ļoti daudz muļķību sarakstījis, un ja mēs gribam pieņemt lēmumu, pamatojoties uz zinātnieku atzinumiem, tad mums ir jāvēršās pie ekspertiem, pie, mums jāvēršās pie IARC, pie Startautiskās vēža pētniecības aģentūras. Tie, kas vienkārši emocionāli kritizē uh, glifozātu, nu, ar to arī nepietiek. Es ļoti nopietni jau vairāk nekā 15 gadus nodarbojos ar šo jautājumu un varu pateikt, ka autorizācijas uh, pieprasījumā nav pamatojuma turpmāk atļaut izmantot glifosātu Eiropā. Paldies! Un tagad dod vārdu komisijas pārstāvei, un tā ir DJ Santo ģenerāldirektora vietnieks Vladislavs Miko, lūdzu 5 minūtes. Es atvainojos, ka jums tik īsi. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlētos varbūt piecās minūtēs atbildēt uz šeit izskanējušo. Uh, Pirmām kārtām vēlētos pateikt, ka es neatbalstu, es neatkārtošu to, ko man kolēģi jau pateica atbildot uz pirmā raunda jautājumiem. Šeit vairāk runa iet par procedūāls dabas jautājumiem, caurskatāmība, pētījumi, kā tie tiek īstenoti, kā dati apkopoti. Tātad tie ir tādi vispārējas dabas procedūāli jautājumi, kas tomēr komisijai šķiet ļoti svarīgi. Un ne tikai komisijai. Jūs noteikti pieminējat, pieminēsiet, ka tos par tiem runā arī patreizējā likumdošanā, un par tiem daudz runāja, kad šī patreizējā likumdošana tika sagatavota. To mēs redzam kā sava veida kritēriju brīdī, kad tika sagatavot likumdošana. Tā tad. Um, Pierādījumu nasta par aktīvās vielas pierādījumu gulstas uz ražotāju pleciem un ražotājs ir arī atbildīgs par visām izmaksām. Un es esmu pārliecināts, ka toreiz, kad gan parlaments, gan arī pārējās institūcijas piekrita uh, šādam likuma tekstam, tam bija pamatots argumentējums. Bet patiesībā sistēma ir daudz plašāka un attiec ne tikai uz pesticīdiem, bet attiec arī uz medikamentiem un uz daudziem citiem rūpniecības izstrādājumiem. Tagad tātad, kad ieinteresētais ražotājs vēlas pagarināt certifikātu vai atjaunot to, tad ir jāiesniedz eh, virkne pētījumu, kas tiek veikti saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām un laboratorijas praksi, iedibināto laboratorijas praksi. Tātad runa iet par OECD standartiem, ISO standartiem un tā tālāk, un šobrīd patreizējā sistēma jau izskat šīs problēmas, un jā, šeit parādās pieņēmums vai pat jautājums, e, ka, piemēram, pētījumu īstenošanas brīdī laboratorijas var nedaudz novirzīties e, no pieejamās procedūras. Es tikai vēlējos e, pateikt, ka laboratorijas paraugu praksi, tātad šī marķējuma iegūšana ir pietiekami grūta, bet zaudēt to var ļoti ātri. Tāpēc es nedomāju, ka laboratorijas būtu ieinteresētas zaudēt šo marķējumu. E, vienlaicīgi e, zinātniski nopublicētie kriteriji jau šobrīd tiek izmantot sistēmā un vienmēr tur bijuši. Tāpēc patiesībā vairāk runa iet par pētījumiem, kurus īsteno ražotājs, kuri tiek īstenoti papildus citiem, un iespējams, ka šie papildus pētījumi netiek publiskoti. Nākamais, kā šie pētījumi tiek organizēti un īstenoti. Jā, tiešām procedūāli tas var būt dažādi, bet vispirms sākšu ar caurskatāmību un informāciju par pētījumu datiem un to pieejamību. Konkrētajā gadījumā, tātad runājot par likumdošanas sagatavošanu, mēs skatāmies, ko tad likumā vēlamies ieraksti, ierakstīt, piemēram, EFSAS dosijē, tas ir publiski pieejams, tajā ir apkopot atsevišķu pētījumu dati, un vēl bez visiem dokumentiem, kas pamato EFSAS secinājums par aktīvo vielu. Viss šie dokumenti ir jāpublisko un jānopublicē. Tāda ir procedūra, un tas attiec arī uz EKA. Jūs noteikti zināt, ka diskusijas par pētījumu pamat datu publiskošanu ir aktuālas un par to, ka ja deputāti strādājot pie likumdošanas akta pieprasa šos zinātniskos pētījumus un pamatdatus, neapstrādātus datus, tad atbildēt es varu tikai tā, ka tas ir saistīts ar vispārējiem caurskatāmības noteikumiem un tādu vispārīgāku procedūru. Komisijai nekas no šeit pieminētā nav jauns. Jau kādu laiku mēs par to diskutējam, un patiesībā um, diskusijas ir tādas vispārējākas dabas. Un komisija, protams, nenoliedz, ka kaut kas varbūt būtu jāmaina, proti, ka palielināt caurskatāmību nebūtu peļāma ideja. Mēs e, griežamies arī pie informācijas turētājiem aktīvāk ar to dalīties. Uh, Un varbūt šeit es varēšu vismaz daļēji atbildēt uz jautājumu, cik tad ilgi vēl būs šis caurskatāmības trūkums spēkā. Mēs izskatām iespējamos risinājumus, un procesa rezultātā radīsies arī secinājumi un varbūt iedibināsies jauna prakse. Par pētījumiem runājot, nedrīkst būt tā, ka certifikāta iesniedzējs veids arī pētījumus, bet ir jāsaprot, ka e, problēma vai interešu konflikts, kas ir saistīts ar pētījumiem, ir ļoti neliels. Tātad 95% vismaz no visiem pētījumiem nekad nav pretrunīgi no uh, interešu konfliktu viedokļu raugoties. Tātad pētījums vienmēr. Pētījumi vienmēr tiek veikti saskaņā ar iedibināto praksi, un mēs runājam par 20 tūkstošiem pētījumu gadā. Tā tad apjoms ir milzīgs. Uh, kurš maksā par pētījumiem, kā pētījums tiek veikts, tā viss ir atrunāta procedūra, kas pārkāpta netiek. Tā tad vispirms pētījums kāds par to maksā, bet arī pētījumam ir jābūt ticamam. Līdz ar to, uzklausot abu pušu argumentus, kļūst skaidrs, ka mēs varam paraudzīties uz to, kā tad šo problēmu risināt. Mēs varam raudzīties uz iespējamiem risinājumiem, kā uzlabot pētījumu īstenošanas kontroli un pārvaldību. Kontroli varam uzlabot ar dažādu specifisku auditu palīdzību, ko varētu veikt, teiksim, aģentūras, un pat var izskatīt iespēju neatkarīgu pētījumu iespējai īpaši tādos jautājumos, kas ir pretrunu piesātināti. Kā jau es teicu, mums īpaši šo te pretrunīgo jautājumu izskatīšanā pie tiem būtu vairāk jāpiestrādā. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad Bučerkungs vai vēlties atbildēt uz komisijas teikto? Jā, labprāt. Viena minūte. Labi. Vispirms eh, man ir liels prieks par to, ka komisija. Uh, pievēršas caurskatāmības jautājumam, ka tā to vēlas darīt, kā mēs to sapratām no teiktā. Un otrs svarīgais punkts, eh, šis te princips, ka ražotājiem ir jāpierāda, ka viņa produkts ir drošs. Priekšlikums, kas mums ir, eh, atļauj sistēmas izmaiņām, eh, neko daudz nemaiņa procedūrā, bet vienīgais ir, ka ražotājs dod uh, uzdevumu šai laboratorijai, eh, sakot, ka mums ir vajadzīgs šis te pētījums eh, um, atļaus saņemšanai, bet viņš vēršas nevis pie šīs laboratorijas, bet pie iestādes. Līdz ar to šī te saikne starp ražotāju un laboratoriju kas varētu radīt arī interešu konfliktu, vairs nav. Un trešais ir jautājums komisijai. Vai komisija nesatrauc tas, ka 75% no uh, novērtējuma ziņojumā uh, aprakstītiem pētījumiem par gēnu toksicitāti zinātniskajā literatūrā saka, ka glifosāts uh, rada uh, genotoksiskus efektus. Tikai 20% uh, nav šādu atziņu un 5% ir uh, jauktu rezultāti. Un tikai uh, viens pētījums uh, uh konstatēja pozitīvu efektu. Tātad šeit mēs redzam uh, divas pilnīgi atšķirīgas uh, zinātniskās pasaules, bet tad šī te, attiecīgā iestāde paļaujas uz tiem pētījumiem, kas ir kritiski, bet paļaujas uz Monsanto, kas, uh, kur diemžēl viss ir nokopēts un uh, tur nav nekādas kritiskas piezīmes, un tā ir problēma. Un ja tas šeit uh, nerada uh, bāžas komisijai, tad es vairs nesaprotu šo pasauli. Thank you. Paldies. Labi. Tas noslēdz mūsu otro diskusiju kārtu un pāriem pie pēdējās, kas attiecas uz uh, obligātiem samazināšanas mērķiem pesticīdu lietošanā Eiropas Savienībā. Un, lai prezentētu šo mērķi, no pilsoņu komitejas uzstāsies Angelika Lešimahu. Jums vārds uz piecām minūtēm. Five. Piecas. Tagad piecas un pēc tam 15 un sāksim ar 5 minūtēm. Jums vārds, lai prezentētu šo mērķi. Thank you very much. Paldies. Es prezentēšu šo trešo mērķi, runājot par pesticīdu lietošanu, tātad lietojuma samazinājums nākotnē. Protams, šeit nebūs runa tikai par glifosātu. Mūsu sabiedrība ir tik atkarīga no pesticīdiem, ka katru gadu mēs lietojam apmēram 400 tūkstošus tonu aktīvo vielu. Uh, un tās viss tiek izmantotas vidē. Šiem apjomiem ir jāsamazinās. Šo ķemisko vielu lietošana, lai um, audzētu um, pārtiks produkts un uh, citus augus, uh, tas uh, nav ilgtspējīgi. Uh, pesticīdi ir bioloģiski aktīvi un uh, rada uh, negatīvu ietekmi uz uh, dzīvajām, uh, dzīvajiem augiem. Uh, un arī rada negatīvu ietekmi uz uh, citām sugām, uz uh, putniem, uh, abiniekiem un arī zīdītājiem, un tas attiec arī uz mājdzīvniekiem un cilvēkiem. Un joprojām tūkstošiem tonu šo ķemisko vielu tiek izmantotas vidē un rada draudus vidē un veselībai. pētījumi par kancerogenitāti un citu ietekmi uz lauksaimniekiem un viņu uh, ģimenes locekļiem. Uh, to ir pārāk daudz šo pētījumu, lai tos ignorētu. Vide un uh, cilvēku veselība tiek būtiski ietekmēta 43% upju un ezeru Eiropas Savienībā ir hroniski toksiski rādītāji. Kā jūs redzat šajā kartē, um, tad šajās sarkanajās zonās vairāk kā 75% uh, cieš no šādas problēmas. Bet arī mūsu ekosistēma ir apdraudēta. Uh, Tātad mēs redzam, ka pēdējos 27 gados Vācijas mežos uh, ir būtiski samazinājies kukaiņu daudzums, un šeit arī ir uh, vainojami pesticīdi. Pesticīdi uh, arī ilgtermiņā ietekmē negatīvu lauksaimniecību. Tie uh, um, apdraud bio daudzveidību, aputekšņošanos un dabīgos uh, plēsējus. Uh, augi kļūst aizvien vājāki, mazāk noturīgi pret slimībām, līdz ar to jālieto vēl vairāk pesticīdu. Un uh, lēmums pārtraukt šādu praksi nav nekas jauns. Pesticīdu likumdošanā arī Eiropas institūcijas, Eiropas parlaments, komisija un padome uh, um, pieņēma arī ilgspējīgas pesticīdu lietošanas direktīvu, kas aicina ķīmiskos pesticīdus dalībvalstīm lietot tikai kā pēdējo līdzekli un noteikti pesticīdu lietošanas samazināšanas uh, um, mērķus. Uh, integrētā uh, pārvaldes sistēma, uh, tur jāparedz arī preventīvi pasākumi, piemēram, augsaka uh, un citi pasākumi, un ir jāparedz arī monitorings, bioloģiskās, mehāniskās metodas, un tikai tad, kad visas citas alternatīvas ir izmantotas, tad var lietot pesticīdus. Un te var izmantot arī dabīgos pesticīdus, un tomēr neseni ziņojumi rāda, ka uh, Šie principi netiek ieviest Eiropas Savienībā, tikai sešās dalība valstīs ir noteikti skaidri samazinājumi mērķi, pat, eh, ja ir pieejams alternatīvas. Lai izmantotu šīs eh, alternatīvas, ir jānosaka obligāti mērķi Eiropas Savienības līmenī. Pesticīdi nebūtu jāizmanto tad, ja pastāv jau alternatīvas metodes un nevienai dalībvalstī uh, eh, nevajadzētu Uh, tātad ļaut lietot publiskajās uh, zonās pesticīdus un jāveic arī pasākumi, lai aizsargātu ūdens tilpnes. Ir vajadzīgi arī ilgtermiņu mērķi, lai uh, veicinātu alternatīvas un ir jāpalīdz arī lauksaimniekiem, ne tikai finansiāli, bet arī ar apmācību, sniedzot padomus attiecībā uz alternatīvām metodām, konkrētām augu sugām un konkrētām slimībām Arī pētījumos vajadzētu fokusēties uz alternatīvām. Un eh, biodiversitātes, biodaudzveidības eh, sagraušana vienkārši, lai izaudzētu kādus konkrētus augus, tas nav ilgtspējīgi. Mums ir jāaizsargā mūsu daba un dabas nākotne, dabas resursu nākotne. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem, kas vēlas uzdot eh, jautājumus un izteikt komentārus. Gratīnī kundze pirmā lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Man jāsaka, ka viss norit veiksmīgi, mēs visi esam viensprāts par principiem, bet tad, kad mēs runājam konkrēti par lauksaimniecību, tad mēs runājam par tādu lauksaimniecību, kas vispār vairs nepastāv. Tad, kad es uh, uh piedalos lauksaimniecības uh, apvienību pasākumos, tad tur ir runa par uh, augstiem tehnoloģijām, par to, ka cilvēkam tur nekas vairs nav jādara, satelīta uzraudzība, saka, ka, kas tiek lietots, integrētās sistēmas un pesticīdi ir tie tieši tie, kuri šeit tiek nosaukt pesticīdi, jau ir pēdējais līdzeklis, tad, kad parādās baktērijas vai uh, tiešām kaut kādās situācijās nekas cits vairs nelīdz. Uh, tad uh, tiek lietot pesticīdi un arī tikai tādā daudzumā, kādā tie ir nepieciešami, nevairāk. Un šeit es redzu, kā tiek uh, runāts par lauksainiecību, it kā tā būtu tāda kā akmens laikmetā. Varbūt uh, vajadzētu apmeklēt uh, tādus lauksainiecības eh, uzņēmumus, kur notiek šāda moderna saimniekošana. Tā lauksainiecība, kuru jūs šeit kritizējat, tāda jau nemaz nepastāv. Mēs taču dzeram arī zāles, un tā, tas pats ir ar augiem. Augiem ir slimības, un tad viņiem ir vajadzīgas zāles. Šīs slimības ir jāārstē. Uh, Mm, piemēram, kāda bakterioloģiska infekcija, tad eh, to var ierobežot ar zināmām vielām. Un eh, kāda jēga tad ir, ja šeit kaut kādi patvaļīgi samazinājumi mērķi tiktu noteikti? Jā, ir, protams, labi radīt stimulus, bet eh, šeit ir jāpanāk arī līdzsvars. Mēs nevaram katram pielikt kāda uh, Eh, kādu uzraugu un eh, mm, ir jāsaglabā vienmēr veselais saprāts eh, šajos noteikumos. Bet kā tad darbojas Eiropas lauksaimniecība? Mums jau ir pasaulē striktā tie noteikumi, mums ir, es pat nezinu, cik noteikumu kopumu. Un kādu lauksaimniecību tad jūs iedomājaties? Jūs vēlaties tikai tādu elitāru lauksaimniecību bagātajiem un tad nabagajiem jāiet kaut kas cits? Uh, Thank you, Chair. Nākamā runātāja. Gutulāns kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šī iniciatīva ir ļoti spēcīgs signāls no pilsoņiem, ka tikai droši produkti būtu jāatļauj. Un, ja ir bažas par kādu vielu ietekmi uz cilvēku veselību vai vīdi, tad nebūtu atbildīgi mums, politiķiem, automātiski vienkārši pagarināt šo vielu uh, atļaujas. Uh, Šis glifosāta gadījums ir ļoti svarīgs, bet tas norāda arī uz struktūrālu problēmu. Eiropa nedara pietiekami, lai veicinātu uh, ilgspējīgāku alternatīvu izmantošanu, un tas kā, negatīvi ietekmē gan bioloģisko daudzveidību, gan cilvēku veselību. Un man jums ir vairāk jautājumu, komisārkungs. Pirmkārt, mēs zinām, ka daudzi lauksēmnieki preventīvi lieto pesticīdus, nemaz nemēģinot uh, Uh, izmantot citas alternatīvas. Uh, tā nav uh, lauksaimnieku vaina, kas audzē dažādus augus, bet tā ir sistēmas vaina. Un tas uh, kaitē gan pašiem lauksaimniekiem, gan uh, arī klientiem, kas šo pārtiku lieto. Mums šeit ir jāmaina stimuli, lai uh, nepieļaut šādu uh, uh, ierastu praksi, kad pesticīdi tiek vienkārši preventīvi lietoti. Otrakārt, ir jau dalībvalsts, kas ir aizliegušas uh, publiskās vietās, kā piemēram parkos, uh, skolu tuvumā, uh, dabas rezervātos un uh, spēļu laukumos, aizlieguši tātad lietot pesticīdus. Un ir dalībvalsts, kas ir gatavs darīt vairāk, lai aizsargātu vidi un savus iedzīvotājus. Tas ir arī tas, ko parlaments vēlas, un ir prasījis attiecībā uz glifosātu lietošanu, bet ir arī uh, citas valstis, kas neveic šādus pasākumus, un es domāju, ka mums šeit ir vajadzīgs tāds visai Eiropas risinājums, un man ir jautājums, kāpēc jūs kavējaties kaut ko darīt, un kāpēc uh, komisija negatavojas piedāvāt šādu aizliegumu īstenot visās dalībvalstīs. Treškārt, komisijas ziņojums par pesticīdu direktīvas ieviešanu rāda, ka gandrīz visas dalība valstis kavējas ieviešot šo direktīvu un ka ir lielas plaisas. Mm, Tājās eh, šādos jautājumos, piemēram, nacionālajā rīcības plāna ne visiem ir. Un šai direktīvai bija jābūt ieviestai jau 2012. gadā. Ir pagājuši jau pieci gadi, un komisijas ziņojums par direktīvas ieviešanu uh, saka, ka komisija apsvērs eh, pārkāpuma procedūras. Vai eh, tātad, eh, ko mēs varam akceptēt šādā procedūrā? Paldies. Mākintājas kundze, lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Es aizvien vairāk vēstuļu saņēmu no vēlētājiem, kur ir lauksēmnieki, uh, Un viena tipiska vēstule ir tāda. Es eh, esmu tiešām sašutis, kā eh, tiek veikti zinātniskie pētījumi, tur ir korupcija, tur ir neobjektivitāte, ir pienācis eh, laiks, lai pateiktu cilvēkiem, ka glifosāts ir bijis drošs 40 gadus un joprojām ir drošs. Simtiem pētījumu to pierāda. Vēl šomēnes uh, ilgtermiņa neatkarīgs pētījums, ko veids Nacionālais svēžu institūts, uh, neatrada nekādu staikni starp uh, vēža parādīšanos un glifosātu. Un es nesaprotu, kā mērķi un obligāti var būt savietojami. Es esmu par mērķiem. Uh, Un es nedomāju, ka kāds lauksaimnieks grib tērēt vairāk nekā absolūti nepieciešams ķīmisko pesticīdu iepirkšanai, bet mums vajadzētu pētīt un uh, izstrādāt jaunas uh, lauksaimniecības metodes. Daudzi lauksaimnieki uh, iegulda pūliņus, lai um, izmantotu bioloģiskas metodes, uh, saglabātu augsni. Uh, Tas mūs aizsargā no augsnes erozijas un uh, arī uh, neļauj uh, ūdenim tik ātri iztvait ratificēt, bet eh, ja tiks aizliegts glifosāts, tas nozīmē, ka eh, tiks vairāk izmantota eh, lauksainsības tehnika un par 30% varētu tikt palielināts piesārņojums, ko rada šī tehnika. Un tātad es tiešām gribētu, lai tie, kas aicina pilnībā aizliegt glifosātu, tā iejūtīgāk paraudzītos uz to, ko mēs tiešām vēlam, um, vēlamies sasniegt, kas ir labāka augsnes saglabāšana un labāks lauksansības mērķis metodas. Paldies, Gerbrandī kungs, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikt paldies tiem, kas uzņēmušies iniciatīvu uh, savākt pilsoņu parakstus. Es atkal redzu, cik ļoti tāda polarizēta un emocionāla ir šī diskusija. Uh, glifozāta aizliekšana vismaz vai lauksaimniecības gals. Un uh, tāds pats viedoklis ir arī pretējai pusē, bet mēs taču zinām, ka patiesība atrodas kaut kur pa vidu, bet mēs redzam, ka problēma ir tā pastāv, proti arvien lielāka pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā, ne tikai uh, glifozāts. 400 miljoni kilogramu uh, pesticīdu, tas ir ļoti daudz, ja mēs paskatāmies, cik daudz zeme jau ir piesātināta ar glifosātu un uh, cik ļoti iet bojā kukaiņi par to nu, nav iemesls priecāties. Es saprotu, ka mēs esam pienākuši pie pašreizējās sistēmas robežām, un pesticīdu lietojums mēs ne, neskatām tā akumulēto efektu, mēs skatāmies uh, kaut ko atsevišķi, kādu aspektu arī attiecībā uz eh, vidi kopumā un bioloģisko daudzveidību. Un mans jautājums komisāram ir šāds, vai nevajadzētu arī komisijai un EFSA izmantot plašāku pieeju vai aptvērumu. Un es domāju, ka mēs visi domājam un esam vienisprātis, ka lauksaimniecība, kurā nav izmantoti pesticīdi, būtu ieguvums mums visiem. Uh, Kā mums nonākt līdz uh, nodibināt lauksaimniecību, kas iztiek bez ķimikālijām, vai komisija nevēlas pastrādāt pie tā, neapdraudot lauksaimniecības ražošanu, bet iegūstot milzīgu ieguvumu videi. Paldies, Linca kungs. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Es gribu atgriezties pie prezentācijas paneļa diskusijas pašā sākumā. Nu, tomēr tas bija ļoti tā lielās līnijās aprakstīta problēma. Sarežģītai problēmai tika piedāvātas vienkāršas atbildes. Um, pazūd, izmirst uh, dzīvnieku sugas un par to ir atbildīga intensīvā lauksaimniecība. Es gribētu tomēr tādu strukturēzētāku pieeju skatījumā uz problēmu, arī attiecībā uz nezāļu iznīcinātāju glifozātu. To izmanto ne tikai lauksaimniecībā, manā uh, dzimtenē arī dzelzceļš to izmanto lielā mērā, lai nezāles neaug pie sliedēm, un to izmanto arī um, sabiedriskos, uh, sabiedriskās vietās, bērnu spēļu laukumos, un cilvēki izmanto to arī privāti savos nu, dārzos vai apstādījumos. Un es domāju, ka mums Ir, protams, um, mums ir jācenšas ierobežot glifosātu izmantojumu, piemēram, bērnu spēļu laukumos, un labāk uh, jāizvērtē situācija, kur vispār varbūt varētu atteikties no glifosāta. Un manā dzimtenē 100 miljoni eiro mazāk ir izdu, izdoti par uh, auga aizsardzības līdzekļiem, tā ka kustība notiek un nevajadzētu visu, tā teikt, mest pār vienu kārti. Paldies! Demesmekera kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Arī es gribu sveikt visus, kas piedalās šajā uzklausīšanā. Es saprotu cilvēku raizes par to, ka tik daudz tiek izmantots glifosāts. Tas ir izaicinājums at samazināt glifosātu izmantošanu un ilgtermiņā vispār no tā atteikties vai vismaz panākt ilgtspējīgu to izmantošanu. Es domāju, ka pesticīdi kļūst arvien mazāk nepieciešami. Uh, Es gribētu arī, kā citi kolēģi, redzēt tādu lielāku ainu. Komisija ir apkopojusi dalību valstu plānus. Mēs esam vēl, mums vēl ir, ir garš ceļš līdz mērķim un daudz darāmā. Integrētā, integrētā cīņa pret kaitēkļiem netiek izmantota pilnā apjomā un e, dalību valstu uh, mērķi un apņemšanās nav pietiekami tālajoši ne kvantitatīvā ziņā, nedz arī struktūrāli. Tagad mēs dzirdējām, ka ir jāievieš obligāti samazināšanas rādītāji Eiropā. Es saprotu, ka dalību valstīm ir labāk jāīsteno e, regula un e, ja vajadzīga arī stingrāka uzraudzība. Jautājums. Kā jūs vērtējat komisijas ziņojumu par pesticīdu izmantošanu? Kādas iespējas jūs redzat kā var vislabāk izmantot IPM un ko komisija ir, nu, kā jūs vērtējat komisijas padarīto šajā kontekstā. Un mans reģions, Flandrija, mēs jau vairākus gadus praktic, praktizējam aiz, pesticīdu aizliegumu. Uh, Uh, sabiedriskās, nu, tādās apzaļumotās vietās. Un, protams, ka te var darīt vairāk. Tas viss arī saistās ar uh, lauksaimniecības politikas veidošanu. Runātājs tika pārtraukts. Nākamais runātājs ir. Marčelesi kungs, paldies! Liels paldies visiem, kas ir iesaistījušies pilsoņu iniciatīvā, un paldies arī šim 1,3 miljonam cilvēku. Protams, ka piesardzības princips ir jāņem vērā un jāpatur prātā arī skandāls ar Monsanto dokumentiem. Un vēl mēs redzam, ka pietrūks caurskatāmības arī Eiropas aģentūrā, un uz to norādīja Eiropas kopienu tiesa. Nav nodrošināta pieeja dokumentiem. Mēs redzam, ka glifozāts tiek izmantots, bet jārunā arī par alternatīvām, proti kā panākt, lai lauksaimniecība būtu laba veselībai un e, neveicinātu sugu izzušanu, bet otrādi runa ir par šobrīd izmantojamo modeli, kas ir kaitīgs gan tiem, kas strādā lauksaimniecībā, gan visiem citiem. Mums ir jāatrod agroekoloģisks modelis un jādarbojas nevis pretrunā dabai, bet kopā ar dabu. Te var izmantot arī dažādas eh, augu sekas, iespējas, un cilvēki ir jāizglīto, ir nepieciešams apmainīties ar informāciju. Ir vajadzīga īsi sakot saskaņota politika, kas ņem vērā arī uh, sugu daudzveidību un uh, augsnes aizsardzību. Mums ir jābūt jāizmanto kopējās lauksaimniecības politikas instrumenti, piemēram, lauku attīstības pīlārs, pārējas periodi, un no komisijas mēs labprāt gribētu dzirdēt vairāk, kā komisija vērtē agroekoloģisku modeli, kas nāktu agrorūpnieciska modeļa vietā. Un jautājums petīcijas iesniedzējiem, kā jūs vērtējat šādu akroekoloģisku modeli? Tagad Jāra kungs, paldies. Es arī gribu izteikties. Es, mēs nevaram izvairīties no pretrunām, bet mums jābūt atklātiem. Uh, katrā lietā ir dažādi iemesli un nav vienkāršu risinājumu Un ja viens kolēģis eh, vienkārši pieprasa um, lauksaimniecību, kurā nebūtu ķimikālija, tad ir jānošķir eh, uh, organiskā un anorganiskā ķīmija, kas tiek izmantota lauksaimniecībā. Uh, šeit ir ķīmiskas vielas, ko var izmantot arī kā palīdzību augiem. Uh, jautājumi, kādi man radās. Runa bija par to, ka uh, aizliegumam, aizliegums ir jāīsteno noteiktā termiņā. Cik cilvēki vai cilvēki būtu gatavi atteikties atkal no šāda uh, aizlieguma? Jautājums komisāram. Uh, ko līdz aizliegums Eiropā, ja visā pārējā pasaulē tāda aizlieguma nav, vai šeit nav konkurences izkropļošana manāma. Un vai mums nevajadzētu, uh, vai tas nenozīmē, ka mēs tā kā esam lieli gen ģenētisko tehnoloģiju atbalstītāji, ja mēs gribam pilnībā atteikties no ķīmijas. Pasaules eh, veselības organizācija ir konstatējusi, ka glifosāts ir uh, eh, kancerogēns bet uh, šeit glifosāts ir vienā kompānijā ar sarkano uh, gaļu, ar kamīna dūmu ielpošanu un tā tālāk. Kā jūs varat to komentēt? Mr. Hausling. Hauslinga kungs lūdzu kā pēdējais šajā kārtā. Atbildot Jāra kungam, ģen, ģen, gēnu tehnoloģija noved pie vēl lielāka ķīmijas izmantojuma. Tas tā nu tiešām nav alternatīva. Un lūdzu tie, kas tā kā aizstāv glifozātu un vēlas to turpmāk izmantot, esiet taču godīgi. Runājot ar zemniekiem, viņi saka, tas ir lēts, vara, vajag mazāk mazāk darba irumā tiek ietaupīti 100 eiro uz hektāra, uz hektāra. Un un modernās lauksaimniecības un nelabā, um, nelabs slavu iegūst arī uh, nu, izmantošanu, izmantojot lidaparātus. Zemniekiem ir vieglāk nopelnīt, izmantojot glifozātu, kā mums panākt samazinājumu. Mums ir nepieciešams domāt par to. Es nesaprotu, kāpēc komisijas priekšlikumā nav nekas runāts par alternatīvām, ierobežojot glifozātu. Komisija te varētu iepazīties ar alternatīvām, piemēram, augu seka, kas ir līdzeklis augšņa auglības uzturēšanai, kas nemaz vairs netiek īpaši izmantot. 80% kukaiņi ir iznīkuši, nu mēs taču nevaram teikt, ka tam nekāda sakara nav ar lauksaimniecību un ķīmiskām vielām. Un vēl man ir jautājums komisijai un arī pilsoņu iniciatīvai, vai komisija un Eiropa ļauj sevi šantažēt, ja mēs tagad. Uh, Eh, baidāmies, ka glifosāta ražotāji iesūdzēs mūsu tiesā, mēs taču esam brīvi, neļausim sevi šantažēt ķīmijas ražotājiem. Paldies! Concludes... Uh, Līdz ar to esam izsmēluši runātāju sarakstu no parlamenta puses, un tagad es vēlētos dot vārdu Jasimahu kundzei 15 minūtes vārds jums atbildēšanai. Lūdzu! Yes. Um, it's very sad. This... Ir bēdīgi redzēt, ka dalību valstis pietiekami nopietni neizturs pret ilgspējīgas attīstības direktīvu, tāpēc mēs iestājāmies par saistošiem mērķiem no Eiropas Savienības puses. Šobrīd tikai piecas dalību valstis ir izstrādājušas pārvaldības plānu, bet mēs vēlamies, lai tāds būtu visām 28. Un e, mūsuprāt, Eiropas komisija varētu daudz vairāk darīt. In, in relation to what Un e, parlamenta deputāti jau teica, jā, mēs e, atbalstam lauksaimniecību kā nozari un saprotam, ka ne jau visi lauksaimnieki tūlīt un uz vietas pāries uz bioloģisko lauksaimniecību. Un tomēr mums šajā pārejas procesā viņiem būtu jāpalīdz, jāpalīdz lauksaimniekiem. Brīnum jau nenotiek vienas lakts laikā. Ir jāintegrē vesela virkne metožu un eh, ir jāmudina kā lauksaimnieks, tā arī politiķis rīkoties. Un agrāk vai vēlāk mums šis lēmums būs jāpieņem. Vai nu mēs neko nedarām un e, ekosistēmas degradēsies vēl vairāk, vai nu mēs kaut ko darām un tūlīt un nekavējoties. Uh, Tā ir taisnība, ka ekoloģija tiek nopli, ekoloģiskā daudzveidība tiek noplicināta pesticīdu izmantošanas rezultātā. Un vēl to visu sāsina klimata izmaiņas, bet ietekme uz ekosistēmu šobrīd tiek mērīta arī tādējādi, ka tiek noteikta pesticīdu atlieku vērtības ūdeņos, un šobrīd 85 līdz 95% no visiem ūdeņiem ir ar pesticīdu atliekām. Nākamais par ūdens ekosistēmām runājot, mēs pārāk zemu novērtējam atlieku pesticīdu toksicitāti uz dzīvajiem organismiem šajos ūdens tilpnēs. Uh, Un runa neiet tikai un vienīgi par ilgtspējīgas attīstības direktīvu. Runa iet par dzeramā ūdens direktīvu, par ūdens resursu pārvaldības direktīvu. Šīs direktīvas netiek pienācīgi īstenotas un vajadzētu tiešām raudzīties, lai tās taptu. We have going to speak to farmer mums eh, būs jārunā ar lauksaimniekiem, un esam jau to darījuši. Tā tad vai var lauksaimniecība modernā pasaulē izdzīvot bez glifozāta? Ir daudz, kur apgalvo, ka var. Grūti varbūt tas būs, bet eh, lauksaimnieki, kur izmanto dažādas kultūras, var izmantot dažādas kultūras, var izmantot um, dažādas metodas. Un e, ir tāda gadījuma, kad pārējais posmā atteikties no pesticīdiem bija pietiekami grūti, bet gala beigās tas ir iespējams. Protams, ja kādam pieņem, ja kādam piedara piedar 2000 e, hektāri, kurā aug viena kultūra, tad to izdarīt ir grūti, bet var izmantot arī modernās tehnoloģijas, un ja kultūras uh, ir dažādots, tad arī izdzīvot bez pesticīdiem ir vieglāk. Es saprotu, ka mēs varam izmantot labāk tehnoloģijas, var izmantot uh, eh, GPS, var eh, noteikt, eh, kādi kukaiņi ir apsēduši konkrēto lauku, un tad konkrēti tur izmantot kādu pesticīdu. Tas būs kā lētāk, tā arī efektīvāk. Un tas eh, radīs kā jaunas darba vietas, tā arī zinātnisko pētījumu labāku pielietojumu reālajā dzīvē. some of my notes. Uh, from... Par ilgtspējīgu pesticīdu izmantošanu. Kāpēc eh, dalību valstis neīsteno ūdens ekosistēma aizsardzības pasākums? Un eh, raugoties uz pesticīdu atlieku um, rādītājiem ūdens tilpnēs ir tādas valstis, eh, kurās Šie rādītāji ir ļoti augsti. Ir valsts, kuras ir izveidojušas aizsargu zonu un tādas, kuras nē. Bet, eh, ja direktīva netiek ievērot un īstenot dalību valstīs, tad par ko vispār runāt? Par eh, samazināšanas mērķiem. Francija apgalvo, ka tā vēlas eh, līdz 20. gadam par 25% samazināt pesticīdu lietošanu un līdz 25. gadam par 50% samazināt. Uh, Kāpēc tad citas valsts nevarētu apņemties darīt līdzīgi? Vienīgais veiksmes stāsts šai direktīvai ir tāds, ka šobrīd vairs ne, nenotiek izsmedzināšana no lidmašīnām. Vai to var uzskatīt par veiksmes stāstu, ka vairāk lidmašīnas neizsmidzina, apkarošanas līdzekļus, un kādi tad ir citi principi, <clears throat> kas ir ierakstīti šajā ilgspējīgas attīstības direktīvā? The... Ko Eiropas komisija domā, kā tad tas darbosies, ja komisija neizdarīs eh, turpmāk spiedienu? 18. gadā 23 dalību valstīm būs jāizveido šie apšaimniekošanas plāni. Varbūt, ka vajadzētu šos eh, mērķus izvirzīt striktākus, un varbūt, ka apmaiņa ar paraugu praksi starp dalību valstīm nav nemaz tik peļamdoma. Un šķiet, ka pārējie jautājumi, kas man tik uzdoti, ka uz tiem var atbildēt komisija. Ok. Labi. Uh, madam... Paula Kolombo, kas ir pārstāv no komisijas, lūdzu vārds jums. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, šeit jau tas izskanēja. ilgtspējīgas pesticīdu izmantošanas direktīva ir izšķirīgs rīks, lai samazinātu pesticīdu iespējamo negatīvo ietekmu uz cilvēku veselību un uz vidi. Un tas ir dalība valsts, kuras šo rīku izmanto. Un e, direktīva ir jātransponē dalību valstu likumdošanā un parasti tas rezultējas e, dalību valsts e, rīcības plānā, kurā ir noteikti konkrēti izpildām mērķi. Kā jūs ziniet, e, pavisam nesen komisija sagatavoja ziņojumu, un šajā ziņojumā balstoties uz 28 dalību valstu uh, rīcības plāniem, bet ne tikai. Tas balstās arī uz mūsu veiktā audita rezultātiem. Līdz ar to tas sniedz tādu pietiekami plašu un argumentētu ieskatu tajā, kas tad notiek dalību valstīs. Un eh, tas jau nav nekāds brīnums, ka eh, komisija nav īpaši pārs, īpaši priecīga par dalību valsts sasniegto, un dalību valsts tiešām nav izmantojusi visu arsenālu, kas ir bijis to rīcībā, un to mēs esam pateikuši kā katrai konkrētai dalību valstī atsevišķi, tā arī mūsu ziņojumā. Un katrai dalību valstī mēs mēģinam konkrēti norādīt, ko tām vajadzētu vēl iekļaut nākotnes apsaimniekošanas plānos. Un 18. gadā pārskatu veicot, mēs turpināsim rīkoties tāpat. Varbūt divi momenti, kuri komisijas prāta ir īpaši sasāpējušies un kur dalību valsts tiešām īpaši daudz nedara. Pirmais, patiesībā lielā mērā neeksistē pret mērķi riska samazināšanā. Ir pieci paraugskolnieki dalību valstu vidū, un eh, pilsoniskās iniciatīvas organizētāji jau pieminēja, ka Francija ir izvirzījusi mērķus eh, pesticīdu izmantošanai, to samazināšanai, un kāpēc citas dalību valsts nevarētu rīkoties tāpat. Dānija ir nostājusies uz tā paša ceļa, bet eh, tad viņi saprata, ka šis mērķis eh, ir pietiekami ambiciozs. Tā tad vēl bez tam tikai un vienīgi izmantošanas e, tilpumu samazināšana nenovērš risku pilnībā. Cits moments, kas komisija neapmierina dalību valstu rīcībā, ir tas, kā tās īsteno integrēto pārvaldību. Un tas ir direktīvas pamatakmens, tātad pa, viens no trim vaļiem, kā īstenot ilgtspējīgu lauksaimniecību. Un tiešām ir dalība valsts, kuras īpaši daudz paveikušas nav. Bet um, dalību valstīs šobrīd nav tādas vienotas schēmas, kā tas tiek pārbaudīts. Un uh, dalību valsts. Dalību, valstī būtu, dalību valstīm būtu vairāk jārīkojas šajā jomā. Tā tad uh, tagad jautājums par to, ko komisija uzlabos uh, šo direktīvu īstenošanu dalību valstīs. Vispirms mēs izvērtēsim dalību valstu sagatavotos rīcību plānus un to īstenošanu, un ja parādīsies kādas nepilnības, tad mēs rīkosimies. Un, protams, komisija turpinās savu uzraudzības lomu. Esam jau uzsākuši šogad, bet 18 un 18. gadā turpināsim auditu sekvences, lai izvērtētu, kā dalību valsts direktīva īsteno. Mēs eh, kā mudinam dalību valstis, tā arī palīdzam dalību valstīm paraugu prakses apmaiņā. Un šeit jau bija pieminēta mūsu jaunizveidotā mājaslapa, kurā tiek uzrakstīts, ko dalību valsts ir sasniegusi, kā rīkojas, un paraugprakses apmaiņa ir ļoti būtiska. Prieksēdētāji turpina, paldies! Un tagad dod vārdu Lise Mahu kundzei. Lūdzu. Yes. Um, remember that ir teikts, ka dalību valstīm ir jāpārbauda, vai aprīkojums darbojas vai tiešām mēs tā izprau, izprotam ilgtspējīgas attīstības direktīvu, tā tad, piemēram, vai lauksaimnieku pārbauda vai pesticīdu izsmidzināšanas aparatūra nav aizsērējusi un vai tā izsmidzina vairāk vai mazāk, bet tagad par datu uzraudzību. Tā tad šeit izskanēja vides toksicitātes dati uzskaitījums, bet mums ir nepieciešams vairāk datu. Tātad 45% no Eiropas augsnes ir ar glikozīdu, at, glikozīdu atliekām, bet gli, glifozātu atliekām, bet cik daudz citu pesticīdu ir mūsu augsnēs, mūsu parkos, mūsu ūdens tilpnēs? Paldies! Thank you very much. No. Paldies! Un tagad esam pabeiguši trešo jautājumu atbilžu eh, raundu un pārējām pie noslēguma etapa. Komisāra kungs, dod vārdu jums. Patiesībā ļoti daudz izskanējušo jautājumu tik vērst komisijas virzienā. Prieksēdētājs, jā. Tiešām uzklausīt komisiju, komisiju uzklausīt jūs, Tas ir svarīgi. Mums ir jāsaprot, kāda ir aina. Ar lielu interesi uzklausīju kā jautājums, tā arī viedokļus. Ļoti interesantas diskusijas Eiropas pilsoņu iniciatīvas ietvaros glifuzāta jautājumā. Cilvēkiem tiešām ir jautājumi par to, eh, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, ka riska novērtēšana un pētījumu novērtēšana ir varbūt labāk jākategorizē. Šis jautājums un diskusijas par to izraisa ļoti spēcīgas emocijas. Komisija uzklausa visus, visas iesaistītās puses, un mēs mēģinām atbildēt eh, visiem bažpilniem jautājumiem. Es eh, vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka e, konstruktīva iesaistīšanās var dot savu pozitīvo artavu labākas lauksaimniecības politikas veidošanai nākotnē. Komisija izskatīs visu iesaistīto pušu piedāvāto argumentāciju un pēc tam atbildēs komunikē formā pilsoniskās iniciatīvas aizsācējiem. Bet, eh, kā jau teicu, jautājumu ir tik daudz, ka šodien atbildēt uz tiem visiem ir tikpat kā neiespējami, bet eh, mēs apkoposim visus jūsu jautājumus. Un tas arī būs komisijas galīgās atbildes rezumē. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad dod vārdu Kristofu Baucu kungam, kas ir pilsoņu komitejas pārstāvs. Lūdzu, 5 minūtes jums. Jā, sirsnīgs paldies. 1,3 miljoni cilvēku ir mūsu pilsoņu iniciatīvu parakstījuši, un es domāju, ka mēs esam pārliecināti, un to arī pierāda uh, aptaujas, ka lielākais vairums Eiropas pilsoņu uh, Eh, atbalsta tieši mūsu pilsoņu iniciatīvas prasību, proti eh, glifosātu aizliegt. Es domāju, ka pilsoņiem eh, visiem ir lielas bāžas. Mēs esam nobažījušies par šīm te aizdomām, kas ir parādījušās, ka tā kā uh, Pasaules veselības organizācija ir aizdomas par to, ka glifosāts tiešām var izraisīt vēzi. Mēs esam nobežījušies par to, cik uh, uh masīvā veidā mikroorganismus gan augsnē, gan uh, dzīvnieku uh, barošanas traktā var iznīdēt mikroorganismus, un glifosāts varētu būt arī līdzatbildīgs par uh, kukaiņu mirstību. Arī šeit, uh, šajā uzklausīšanā bija um, šie drausmīgie skaitļi. Uh, par 67% ir samazinājies uh, lidot spējīgo kukaiņu skaits, uh, tātad biomasas apjoms Vācijā, un tas ir. Uh, Eh, mērīts teritorijās, kur lauksainicības ietekme nemaz nav tik spēcīgā citos reģionos. Tas nozīmē, ka citur situācija varētu būt vēl dramatiskāka. Mēs esam nobežījušies kā Eiropas pilsoņi, un mēs esam arī sašutuši par tām mahinācijām, kuras īsteno Monsanto, kāda ir bijusi milzīga šī ietekme uz uh, novērtēšanas procesu. Uh, kas pēdējos mēnešos ir noticis, eh, ko veica eh, EFSA un arī ķimikālija aģentūra un arī Vācijas riska novērtēšanas institūta novērtēšanas procedūra. Mēs esam eh, nobažījušies, jo īpaši pēc tā, kas ir parādījies par šīm mahinācijām, tas nedaudz atgādina tabakas lobiju, kas arī līdzīgi rīkojās. Monsanto dokumenti pierāda ļoti skaidri, ka koncerns Monsanto uh, apzināti ir slēpis riskus un tika marķētas, marķēta zinām pētījumi kā nerelevanti un ļoti apzināti tika ignorēti um, pētījumi un uh, Otrkārt, mēs esam veikuši arī plaģiāta analīzi, Helmuts Bošs to jau parādīja, kas skaidri parāda, ka Vācijas riska novērtēšanas institūta dokumentos ir vesels rindkops no Monsanto ziņojumiem pārņemts, un tas arī rada sašudumu pilsoņos. Un tagad mēs saskaramies ar draudiem no Monsanto puses, ka varētu tikt uh, prasīts kompensācijas, un tas arī satrauc uh, pilsoņus. Mēs esam uh, nobežījušies, mēs esam sašutuši, bet no nu, otras puses eh, daudzus eh, pilsoņus eh, apvieno arī tas, ka mēs esam pārliecināti eiropieši, proeiropieši. Un tie ir tie cilvēki, kas tieši parakstīja šo iniciatīvu, viņi atbalsta Eiropas institūcijas un apzinās, ka varam rīkoties tikai kopīgi, tad, kad mēs runājam par spēcīgāku veselības aizsardzību un vidas problēmām. Mēs skaidri saprotam, ka šīs problēmas ir pārrobežu problēmas, un tāpēc arī tādam jābūt risinājumam. Un tāpēc šie cilvēki šajās dienās ar cerībām raugās uz Briseli, raugās uz to, kā Eiropas parlaments uh, sev pozicionēs un daudzi noteikti priecājās par šo te balsojumu, kas bija Eiropas parlamentā, eh, kas atbalstīja pakāpenisku darbu lietošanas pārtraukšanu piecu gadu laikā, kas, protams, nav tas, ko mēs prasījām, bet tas tomēr ir solis pareizajā virzienā. Un mūs eh, tiešām arī interesē, kā tad komisija lēms. Andri Kaitskungs, jūs jūlijā intervijā teicāt, ka jūs nevēlaties bez eh, dalībvalstu kvalificētā vairākuma eh, atjaunot glifosātu licenci. Šis kvalificētais vairākums šobrīd eh, nav sasniegts, balsojumā tas netiks sasniegts, un tāpēc es ceru, ka jūs neļausiet sev iebiedēt draudiem no Monsanto puses, ka tiks prasīts kompensācijas. Es ceru, ka ja šis vairākums netiks sasniegts, tad glifosāta atļauja netiks uh, atjaunota. Mm, līdz 15. decembrim, kad par to jālēmj. Es domāju, ka lēmums par glifosātu būs arī tāds simbolisks. Tas uh, parāda, cik ļoti šīs te bažas un pilsoņu rūpes uh, un uh, svarīgie jautājumi, cik ļoti tos uzklausīs Eiropas institūcijas. Un es domāju, ka ar glifosātu aizliegumu uh, un uh, otrkārt arī novērtēšanas procedūru reformu par to, kā tiek uh, pētīt pesticīdi, un treškārt ar uh, pakāpenisku atteikšanos no pesticītiem un tādas lauksaimniecības īstenošanu, kas atsakās no pesticīdiem, mums ir iespēja atkal atgūt pilsoņu uzticību, Eiropas pilsoņu uzticību. Tas būtu tiešām fatāli, ja Eiropa šo iespēju neizmantotu Un uh, mēs uh, gribētu tiešām, uh, lai šī simboliskā būtība arī tiktu uztvērta un lai tiktu sniegt šis pieprasījums aizliegt glifosātu. Protams, lūdzu. Jā, vienu teikumu tikai gribu pateikt. Es atvainojos, Balts kungs, bet jūs minējāt, ka uh, komisijai būtu jāizjūt Monsanto spiediens. Ticiet man, es neesmu tas cilvēks, kurš eh, ļaus sevi iespaidot eh, kādam. Eh, mani valsts drošības dienests arestēja, es biju pret totalitāro padomu savienības režīmu, es biju cietumā un Monsanto mani nebiedē. Viņi mani neiebiedīs. Jā, tas bija mans solījums. Uh, um, netika apstiprināts ar klaucēto vairākumu. Es centos to panākt, bet es, protams, arī zinu, un jūs kā Eiropods arī zināt, ka uh, ir uh, svarīgs tiesiskums uh, un likums mums visiem ir jāievēro. Un uh, es uh, aizsargāšu uh, likuma vāru, un tas arī viss. Paldies. So, uh, dear... Labi, dargie kolēģi, godātie viesi, gribu jums visiem pateikties par uh, dalību šajā uzklausīšanā, jo paši uh, komisāram Andru Kaitim, uh, pilsoņu komitejas pārstāvjiem, Eiropas komisijas pārstāvjiem. Paldies jums! Un tagad, uh, kā jau komisārs teica, komisija tagad formāli reaģēs uz iniciatīvu janvāra sākumā. Pal parlaments turpinās sekot šai situācijai, jo mums uh, ir uh, interese par šo jautājumu, un mēs esam arī parādījuši savu gribu, ka vēlamies rīkoties un paturot prātā to, ka uh, ir svarīgi, lai pilsoņi varētu uzticēties riska novērtēšanas procedūrām Eiropas Savienībā, jo īpaši attiecībā uz tik plaši lietotiem produktiem kā glifosāts. Tad, kā jau es teicu, parlaments turpinās uh, turēt roku uz pulsa, sekot šī jautājuma attīstībai. Liels paldies visiem dalībniekiem, visiem jauku vakaru! Paldies!